Natomiast, natomiast no, konsekwencje tego, że będzie wcale tak Good morning, colleagues. And... Labrīt, kolēģi! Sirsnīgi jūs sveicu eh, šīs dienas mm, parlamentārās uzraudzības grupas sanāksmē. Tā ir mūsu sanāksmes otrā diena. Mēs te vadīsim kopā ar Aika kungu. Uh, Šodien mēs skatīsim Eiropas politikas ciklu no 1000. Eh, 2012. Mm, līdz 2017. gadam un no 2018. līdz 2020. gadam, un jo īpaši mēs runāsim par cīņu pret eh, smagiem noziegumiem un eh, daudz gadu programmu. Pēc šīs otrās sanāksmes mums ir paredzētas otrās diskusijas par mūsu grupas reglamentu, un cerams, mēs varēsim šo reglamentu arī pieņemt. Vēlu mums visiem rezultatīvas diskusijas, un tagad pavisam īsi par procedūru. Pēc vakardienas sanāksmes līdzpriekšādātāji tikās, un mēs detalizēti apspriedāmies par reglamentu. Un domāju, ka um, vakardienas diskusijās izkristalizējās mūsu kopējais viedoklis. Uh, Vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās šajās debatēs. Es ņemšu vērā visus komentārus un pašlaik tiek gatavots eh, kompromisa priekšlikums. Tas pavisam drīz tiks izplatīts. Jūs varēsiet iepazīties ar šo priekšlikumu un pulkstens 11. mēs detalizēti apspriedīsimies par jauno reglamenta projektu. Mums ir paredzētas debates, un cerams, pēc tam mēs varēsim vienoties un pieņemt reglamentu. Tātad šīs diskusijas ir paredzētas 2011. un kompromis priekšlikums pavisam drīz jums tiks izdalīts. Jūs redzēsiet, ka visi jūsu komentāri un grozījumi ir paredzēti šajā priekšlikumā. Pūkstens 11. vēlreiz jums skaidrošu šo jautājumu. Tagad, kolēģi, turpināsim mūsu rīta debates. Mēs um, izmantosim tādu pašu formātu kā vakar, proti mēs dosim vārdu diviem Eiropas, um, diviem dalībvalstu parlamentu deputātiem un pēc tam Eiropas parlamenta deputātam, līdz visi būs varējuši izteikties. Lūdzu aizpildiet veidlapas tāpat kā vakar un nododiet tās zālziņiem. Proti, ja vēlaties runāt, jums ir jāaizpild veidlapa. Kolēģi, es gribētu sirsnīgi sveikt mm, operacionālās sadarbības pastāvīgās komitejas priekšsēdētāju padomē Erki Kurtu, tāpat arī Olivieru Onīdī. Viņš ir mm, Home ģenerāla direktorāta drošības um, jautājumu ģenerāldirektora vietnieks no Eiropas komisijas, un šodien viņi izteiksies par organizēto noziedzību. Mēs vēlamies pārskatīt bijušo Eiropas politikas ciklu un sagatavot rekomendācijas Eiropolam par to, kā varētu aktualizēt politisko ciklu Eiropas Savienībā līdz 2021. gadam. Saskaņā ar Lībe komitejas lūgumu komisāram Kingam viņš ir sagatavojis visaptverošu drošības izvērtējumu, kur ir uh, um, izcelti vairāk prioritārie jautājumi dalību valstīm. Zinu, ka daži no jums ir iepazinušies ar šo drošības izvērtējumu, bet ja jums nav šīs informācijas, tad tagad pavisam īsi par ko tur ir runa. Tātad mēs gribam uzlabot uh, ziņošanu, tāpat arī mēs vēlamies, lai dalību valstis uh, vairāk iesaistītos um, šī cikla integrēšanā nacionālajos plānos, tāpat arī tiek izmantota visu aģentūru pieeja, tiek stiprināta sadarbība ar trešajām valstīm un tiek domāts arī par um, noziedzīgo nodarījumu apkarošanu. Tagad došu vārdu Erki Kūrtam uz piecām minūtēm. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi, labrīt! Sākumā es vēlētos jums pateikties par šo iespēju izteikties šīs eh, kopējās parlamentārās eh, uzraudzības grupas priekšā. Padomas prezidentūras vārdā un eh, kā Kozī komitejas priekšādātājs es vēlējos jums pastāstīt, kā kopš um, dibināšanas 2010. gadā šīs Eiropas politikas cikls piedāvā iespējas dialogam un kopējām darbībām cīņā pret um, organizēto un smago noziedzību. Šādi um, organizētās noziedzības grupējumi nedarbojas nošķirti un uh, tikai vienā dalībvalstī. Saskaņā ar um, pēdējo tendenču izvērtējumu par organizēto noziedzību uh, septiņas no desmit organizētās nosiecības grupām aktīvi darbojas vairāk nekā trīs Eiropas Savienības dalību valstīs. Pārobežu darbībai ir vajadzīga atbilstoša reakcija. Apkopojot eh, dažādos eh, dalību valstu un Eiropas spēlētājus, šīs Eiropas politiskais cikls rada platformu, kas ļaut mums cīnīties pret eh, šādiem organizētās noziedzības grupējumiem. Uh, 2017. gadā mēs mm, varam teikt, ka tas ir bijis nozīmīgs gads eh, šim politiskajam ciklam. Mēs a, eh, esam izdarījuši secinājumus par iepriekšējo ciklu un esam sagatavojuši arī a, eh, sagatavojušies jaunam politikas ciklam. Februārī tika publicēts neatkarīgais pētījums par politikas ciklu, un šajā ziņojumā tika iekļauti vairāki ieteikumi, kā varētu uzlabot mm, šī cikla īstenošanu un ziņošanu par aktivitātēm. Lielākā daļa no šiem ieteikumiem tika ņemta vērā, gatavojot jaunos secinājumus par politikas cikla turpināšanu. Maijā Tieslietu un iekšlietu padome pēc diskusijām Kozī komitejā apstiprināja jaunās prioritārās jomas cīņā pret organizēto un smago noziedzību periodā no 2018. līdz 2021. gadam. Eiropa spēlē ļoti nozīmīgu lomu politikas cikla aktivitāšu īstenošanā. Atbalsta grupā kopīgi sadarbojas eh, dalībvalstu spēlētāji, kas ļauj eh, tiem koordinēt eh, savu rīcību Eiropas līmenī. Organizētās noziedzības apdraudējuma izvērtējums ir labs pamats politisko prioritāšu noteikšanai, sniedzot Eiropā pārskatu par noziedzības tendencēm un mm, noziedzīto grupējumu modus operandi. Ir skaidrs, ka mm, ne visi reģioni un ne visas dalībvalstis cieša no vienām un tām pašām problēmām. Tāpat arī um, ne visas um, organizētās noziedzības formas var tikt visur prioritizētas. Es uh, priecājos, ka politiskajās diskusijās par jaunā cikla prioritātēm uh, tika ņemtas vērā um, šī ziņām rekomendācijas vismaz lielākā daļa no rekomendācijām. Norādot uz uh, prioritātēm, um, kur būtu vislielākais skaits uh, spēlētāju šīs dienas diskusijās, šīs uzdevums nebija viegls. Runājot par uh, nākamo ciklu, tās jomas, kur piedalās vislielākais skaits dalībvalstu, ir pirmām kārtām Eh, nelegālās eh, migrācijas apkarošana, otrais eh, cilvēku tirsniecība, trešais sintētiskās narkotika, narkotikas, ceturtais marihuāna, kokaīns, piektais nelegāla šaujamieroču tirzniecība, sestais bērnu seksuālā izmantošana un septītais MTIC krāpniecība. Šīs prioritārās jomas tiek pārņemtas no viena cikla uz nākamo. Tas parāda, ka iespējams mūsu problēmas nav mainījušās pēdējo gadu laikā, tā vismaz ziņo statistikā mēs varam pamanīt arī trīs ļoti svarīgas tendences stratēģiskajā plānošanā attiecībā uz politiskā cikla aktivitātēm. Pirmām kārtām jaunā politiskā cikla struktūra ir ņēmusi vērā um, organizētās noziedzības darbības tendences. Cīņa pret naudas atmazgāšanu, līdzekļu atgūšana, cīņa pret dokumentu noziedzību, ir identificētas kā vis, vienas no svarīgākajām prioritātēm. Otrakārt, eh, saiknes starp terorismu un citām organizētās nocīcības formām tiek eh, atzīta un izcēlta. Treškārt, eh, starpkopienu krāpniecība, citas krāpniecības formas un vides noziegumi šeit eh, tiek eh, izcelti un tiek runāts arī par muitas amatpersonu un citu atbildīgu amatpersonu iesaistīšanu apkarošanas aktivitātēs. Tātad tas nozīmē, ka mēs šeit izvēlamies eh, multispēlētāju, multiaģentūru pieju. Noziedzīgo grupējumu modus operandi visu laiku mainās. Šie grupējumi ir daudz labāk saistīti nekā iepriekš, un viņi nedarbojas tikai vienā konkrētā geogrāfiskā teritorijā. Tieši tāpēc kopīga rīcība un Eiropas valstu sadarbība ir ārkārtīgi svarīga. Eiropola uh, smago un organizēto noziegumu um, apdraudējumu izvērtējums un dalību valstu iesaistē ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, kas mums ļautu kopīgi cīnīties pret uh, smagiem un organizētiem noziegumiem. Tas mums ir veids, kā mēs varētu sekot līdzi un iespējams pat eh, novērst eh, noziegumu eh, izdarīšanu. Liels paldies Kurta kungām. Tagad vārds Olivier Onīdī uz desmit minūtēm. Kam, uh... Paldies! Pirmām kārtām gribētu sveikt jūs visus un īpaši kolēģis no dalībvalstu parlamentiem. Domāju, ka nu, tik tiešām ja ļoti atbilstoši novērtēt, nu, novēlēt visu to labāko jūsu uzraudzības grupai. Eiropols kā aģentūra ir krietni attīstījies pēdējo gadu laikā Veinraita kunga izpildirektora vadībā, un e, šķiet, ka e, šī e, institūcija tik tiešām ir pelnījusi speciālu grupu, lai vadītu šīs aģentūras darbu un arī, lai saņemtu atbalstu daudzajām darbībām. Gribētu pateikties jums par eh, to, ka esat izvēlējušies šo tēmu savai mm, dibināšanas sēdei, tātad organizētā noziedzība. Ļoti daudz tagad tiek runāts par cīņu pret terorismu, bet tas nenozīmē, eh, ka organizētā noziedzība ir mazāk svarīga. Tās saglabājas kā galvenais drauds mūsu drošībai un tādējādi arī ir mūsu galvenā prioritāte. Un jāsaka, ka, ka daudz šīs organizētās noziedzības darbības ir ar pārobežu raksturu, kā jau mm, Erkī Korts to norādīja. Un uh, daudzas darbības, kas eh, tiek veiktas, eh, tām arī ir tāda ietekme un sekas starptautiskā mērogā. Un tieši tāpēc zināmā mērā mēs darbojamies arī ārpus Eiropas Savienības eh, robežām un 40% eh, mūsu mm, darbību gadījumos mēs eh, darbojamies trešajās valstīs. Tā tad ir daudz dažādu izaicinājumu, daudz iesaistītās puses un arvien vairāk tiek izmantotas tehnoloģijas. Kibertēlpa, protams, ir tāds viss varbūt labāk saskatāmākais piemērs, bet izmantojam daudz un dažādas tehnoloģijas. Visu šo raksturu lielumu dēļ tā ir joma, kurā Eiropols var sniegt atbalstu nacionālām iestādēm vislabākajā veidā. Un tieši šajās jomās Eiropols var piedāvāt pilnībā savu potenciālu, tīpaši pateicoties mm, izcilības centru, zināšanu centru attīstībai, kā piemēram viens par kibernoziedzību, viens par kontrabandu. Uh, kur Eiropols iespējams ir kļuvis par tādu kā references punktu pasaules eh, mērogā. Un eh, Eiropols arī nodrošina vis tādu pilnīgāko sadarbības eh, formu Eiropas līmenī. Jo šajā ciklā ir jāsāk ar tādu spēcīgu analītisko bāzi, to sagatavo Eiropols, izmantojot labāko uh, labākās zināšanas no dažādiem dalībvalstu dienestiem. Eiropas uh, iestādes nosprauž savas prioritārās jomas, prioritātes uh, šajās jomās, un uh, Erkī Korts jau runāja par to, cik svarīgi ir panākt pareizu šo prioritāšu nospraušanu, un Eh, diezgan reti eh, gadās, ka mm, izstrādājot šādas plašas vadlīnijas, ka ir arī tāds reāls operatīvais mehānisms tam pamatā. Bet šādām darbībām ir nepieciešami ļoti svarīgi operatīvie plāni, kas vairs nav tikai nu, tādi teorētiski plāni uz papīra, bet šie operatīvie plāni ir eh, kā priekšraksti, kuriem seko dalību valstu iestādes, kuras, nu, teiksim, brīvprātīgā kārtā ir uzņēmušās vadīt vienu no konkrētajām operatīvajām darbībām ar konkrētu mērķi. Bet šos plānus un aktivitātes arī, protams, izsaka un uzrauga Eiropols, nodrošinot, lai šīs darbības tiktu pareizi izpildītas. Jaunais cikls būs nedaudz savādāks, Erkija jau izteicās arī par um, novērtēšanu, ko esam veikuši par iepriekšējiem cikliem. Ļoti uh, svarīgs uh, šī cikla aspekts ir sekojošs. Pirmkārtām, ļoti spēcīgs uzsvars tiek likts uz rezultātiem. Varbūt agrāk mums uh, ir bijusi tāda vēlme, varbūt pārāk lielu uzsvaru likt uz procesiem. Tā tad eh, brīnišķīgi plā, izstrādāti plāni, bet nepietiekam uzmanību pašām operatīvajām darbībām un tas, eh, kā atbalstīt tiesību sargājušās iestādes, lai viņas reāli veiktu šos darbī, šīs darbības. Tā tad man eh, tas šķiet pats svarīgākais šajā jaunajā ciklā. Otrām kārtām spēcīga Eh, sadarbošanās ar dalību valstu tiesību sargājušām iestādēm, tāda no īpašas atbildības piešķiršana netiek eh, uzspiesta kaut kāda eh, struktūra no augšas, bet dalību valstu iestādes struktūras tik tiešām jūt savu atbildību un tādā veidā arī izjūt to, ka darbības tik tiešām ir prioritāra rakstura tas bieži vien ir eh, tāds daudz aģentūru pasākums, ne tikai Eiropols tur ir iesaistīts, tur bieži vien iesaistās daudz nacionālās aģentūras, un tāpat tiek izmantot labākā pieejamā pieredze no citām Eiropas aģentūrām, un šajā gadījumā, eh, protams, tiek eh, izmantots Eiropas robežsardas un krasta apsardas aģentūras darbs, īpaši cīnoties pret nelegālu imigrāciju, kontrabandu. Kā es teicu, šīs darbības bieži vien ir starptautiska rakstura un līdz ar to aģentūra strādā pie dažādām saiknēm, dažādām attiecībām ar trešajām valstīm, kas mums ir apkārt un kurām arī atbalsts sniedz Eiropas Savienības institūcijas um, formālu līgumu ietvaros. Koncentrēšanās uz erki aprakstītajām prioritātēm ir ļoti svarīga. Reizēm mums izvērš tāds liels cīņas, lai varētu uh, sašaurināt uh, šo tematisko eh, jomu skaitu. Ļoti labi, ka esam šobrīd nonākuši pie desmit ļoti uh, tādām svarīgām prioritātēm kur sadarbība Eiropas līmenī būtu visvēlamākā. Un visbeidzot, šis arī ir politikas cikls, kur mēs pirmo reizi pilnībā integrējam, iestrādājam arī šo tehnoloģisko dimensiju. Piemēram, attiecībā uz tirzniecību internetā. Tas ir tāds labs piemērs, kur mēs atkal varēsim izlabot visu to labāko, ko Eiropols var piedāvāt savu zināšanu ziņā. Tā tad visā visumā tas ir pasākums, ko mēs negribētu redzēt kā tādu tikai teorētisku plānu, tam ir tāds operatīvais raksturs, un uh, tas ir uh, arī pasākums process, kur uh, jūs uzraudzības grupa var dot arī savu pievienoto vērtību, un tātad, protams, arī sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm. Paldies Onīdī kungam, paldies abiem mūsu runātājiem par viņu izteikumiem. Neviens nav lūdzis vārdu pagaidām. Ja kāds tomēr grib izteikties, tad lūdzu uh, dodiet mums kādu zīmi. Paldies, Demēras kungs. Paldies, priekšsādātāji. Man ir daži komentāri ko, Korta kungam un Anīdī kungam politikas cikla izvērtēšana 2014. un 2017. gadam. Eh, tā bija ierobežots piekļuvs informācija Eiropas eh, parlamentam. Un novērtējums attiecīgi arī tika uzskatīts par uh, slepenu dokumentu. Uh, te es gribētu izteikt dažus uh, varbūt idejas turpmākām debatēm. Vai Eiropas Savienības politikas ciklu grafiki tiek saskaņoti ar prioritāšu noteikšanas procesu un otrām kārtām? vai Eiropas Savienības eh, politikas cikls 2014. un 2017. gadam, vai tas ir bijis efektīvs un vai iesaistītās dalība valstis bija tāda izvēlēta grupa un eh, dalība valsts skaits, kā mēs zinām, samazinājās laika gaitā. Un eh, šīs sanāksmes, kur tika nospraustas prioritātes vai bija skaidrs, ka nacionālo, ka dalībvalstu pārstāvi daudzos gadījumos nevarēja uzņemties saistības savu uh, valdību uh, vārdā. Kā tas tiks tālāk risināts nākošajā politikas cikla veidošanas pieejā? Tātad jautājums abiem runātājiem. Uh, politikas cikls nebija īpaši veiksmīgs, kas nozīmē, ka. Kā... lielākā daļa centienu bija vērsti uz eh, īstenošanu, nevis eh, prevenciju. Daudz sektoru pieeja noved pie mm, kaut kādām zaudētām, neizmantotām iespējām. Gribētu zināt, eh, ko jūs domājat par to, ņemot vērā manis nu pat minētos jautājumus un uh, Mm, jā, un Idī kungs teica, ka šobrīd mūsu prioritātei vajadzētu būt cīņai pret uh, terorismu. Eiropas uh, parlaments uh, ļoti izjūt uh, šo prioritāro raksturu un uh, uh mēs vienmēr sadarbojamies šajā cīņā pret terorismu. Paldies! Are there any other, uh, Paldies! Vai ir kādi jautājumi vai komentāri pirms mēs atkal dodam vārdu runātājiem? Ja vairāk jautājumu komentāru nav, tad visam ātri došu iespēju atbildēt abiem runātājiem. Lūdzu, Kurta kungs un Onīdi kungs. Pavisam ātri varbūt, ja jūs varētu atbildēt uh, uz Diezdimēras kungu uzdotiem jautājumiem. Paldies par uh, novērtēšanu. Jā. Eh, iepriekšējais novērtējums eh, ir uzskatāms par eh, slepenu dokumentu, un problēma tā publiskošanā ir ne tik daudz šī dokumenta slepenais raksturs, bet tas, ka dokumentā bija informācija, kas piedar dalībvalstu iestādēm. Tātad mums nācās konsultēties ar tām, pirms mēs varējām šo novērtējumu pilnībā nodot jums. Domāju, ka tas ir arī labs piemērs tam, kādas ir iespējas arvien vairāk plašāk izmantot materiālus eh, šīs uzraudzības grupas kontekstā. Par eh, polici, politikas cikla grafiku es domāju, ka kopumā eh, dažādo darbību aprakstā tiek ņemta vērā iespēja to visu pēc labāk saskaņot ar galvenajiem uh, Mm, kritērijiem, atsaucas punktiem ne tikai Eiropas, bet nacionālā līmenī, un tas, protams, viss saistās arī ar resursu jautājumu, ja e, ir vēlme veikt šādas darbības. Iepriekšējais cikls bija efektīvs, bet kā tas atspūgļojas novērtējumā, un e, tas e, jums labi ir zināms, noteikti Diestemērs kungs, tur tomēr bija pārāk daudz, tā teikt, teorijas Tas ir eh, gluži normāli, ka mm, dalību valstu iestādēm tas, kas nāk papildus nacionālajiem plāniem, ir arī tāds kā tāds otrā plāna aspekts. Bet šoreiz, diskutējot par politikas ciklu, daudz lielāks uzsvars tiek likts uz to, lai integrētu lietas un uh, diskutētu tās ar uh, dalībvalstu pārstāvjiem, lai to varētu integrēt jau viņu nacionālajos plānos un darbībās. Un līdz ar to mēs arī ieliksim mm, daudz vairāk enerģijas un uzmanību šajā uzraudzībā. Un cerams, ka mums izdosies šādā veidā panākt vairāk nekā līdz šim prevencijas aspekts Te es ņemu vērā jūsu teikto. Iespējams, ka nepietiekam uzsvaru liekam uz preventīvajām darbībām. Jā, tā ir, ka šis cikls galvenokārt ir vērsts uz, um, tā teikt, korekcijām un um, izmeklēšanām tā vietā, lai veiktu uh, preventīvās darbības, novērstu kādus uh, noziedzības avotus, tātad Bet tas nav bijis galvenais uh, uzsvars, kā es teicu, vairāk uzsvars uz šo izmeklēšanu operatīvo raksturu. Par terorismu runājot, uh, jāsaglabā uzmanības prioritātēm, nedrīkstētu tā teikt ļaut uzmanību izkliedēt. Un uh, dalībvalstu parlamentu pārstāvi noteikti zina, kādas ir problēmas pārvaldot resursus nacionālā mērogā. Uh, Un eh, ir valstis, kurās eh, liela daļa resursu tiek ļoti koncentrēta, un tieši šajā ziņā politiskais cikls ir labs instruments, jo tas dod iespēju eh, tālāk likt uzsvaru uz tradicionāliem, bet ne mazāk svarīgiem un iedarbīgiem drošības aspektiem. Paldies! If I, if I add... Ja drīkst piebilst. Papatiodoras kungs no Grieķijas Nacionālās asamblējas šķiet eh, grib uzdot kādu jautājumu vai komentēt. Tā varbūt uzklausīsim viņu un tad eh, uzklausīsim mūsu otru runātāju. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties eh, jums par sniegtajām prezentācijām un par struktūrēto pieeju prioritātēm jaunajā politikas ciklā. Gribētu uzdot jautājumu par jūsu iepriekšējo darbību novērtējumu. Tas, ka jūs, eh, tas, ko jūs, tas, ko jūs teicāt par eh, to, ka jūs ņēmāt vērā eh, rekomendācijas, kas tika izteikts novērtējumā, lai definētu jaunās prioritātes. Starp šīm septiņām prioritātēm, ko jūs ierosinat, neredzu cīņu pret kibernoziedzību. tā arī no vienas puses ir um, terorisma forma. Un tā ir parādība, mm, kas pastāv Eiropas Savienības mērogā. Daudzas valdības to skaidri norādījušas. Kibernoziedzība saistās ar organizēto noziedzību un arī ar visām terorismu formām. Te nav runa tikai par uh, konkrētu grupu radikalizāciju. Tāpēc gribu uzdot jums šo jautājumu, vai kibernoziedzībai nevajadzētu arī būt starp Eiropolu prioritātēm? Vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams veikt labāku koordināciju starp valdībām un veikt konkrētākus pasākumus, lai labāk uh, cīnītos ar šo noziedzības veidu, kas šķiet tikai pastiprinās gan Eiropā, gan ārpus Eiropas? kolēģi. Tagad es redzu, ka arvien vairāk un vairāk eh, no jums vēlas izteikties. Būtu labi, ja jūs pieteiktos nedaudz agrāk un informētu par savu vēlmu runāt. Tas būtu ļoti noderīgi. Mm. Pirms uh, Kortkungs atbildēs uh, no Laneta kunga no Igaunijas parlamenta vēl ir jautājums. Lūdzu, jums vārds. Un tas būs pēdējais jautājums šajā raundā. Paldies! Paldies! Es eh, gribētu turpināt ar Diezdemeras eh, kungu uzdoto jautājumu. Ja mēs eh, vācam izmeklēšanas laikā dažādu raksturu informāciju par noziedzības cēloņiem, tad rodas jautājums par prevenciju ja vai Eiropols ir proaktīvs un vai tas sniedz informāciju par e, zināmu noziedzības formu e, cēloņiem. Tam nav nepieciešami e, papildus resursi, jo Eiropolam ir šī informācija, viņiem ir šīs analīzes iespējas un varbūt ar šādu proaktīvāku iespēju Eiropols arī varētu kļūt par vēl tādu uzticamāku un labāku partneri. Paldies, Kurta kungs, lūdzu! Paldies! Centīšos atbildēt uz visiem trījiem jautājumiem. Man ir tādi pavisam īsi komentāri uz Oliviera atbildēto jautājumu. Bet arī no dalībvalstu puses mēs redzam, ka pirmais politikas cikls – no 13. līdz 17. gadam bija veiksmīgs. Vai dalība valsts var darīt vairāk? Jā, protams, tās var darīt vairāk. Tam vajadzētu būt ātrākām, efektīvākām, vairāk uh, preventīvo darbību veikt. Tā ir tā pieeja, ko mēs redzam, ko mēs arī sagaidam. Bija ļoti noderīgi Eh, savest kopā dažādās eh, eh, tiesības sargājušās institūcijas, robeža apsardzes institūcijas, tā teikt, savest kopā un raudzīties, kā var kopā strādāt, un tāpat arī sadarbībā ar trešajām valstīm, tātad strādāt pie jaunā politikas cikla, arī tas viss ir svarīgs Eiropas Savienības drošībai par prioritātēm, kuras es jau minēju, un prioritātēm, kas tika minēts otrajā jautājumā. Es minēju tikai septiņas prioritātes no desmit, tāpēc ka tās ir tās prioritātes, kur līdzdalība no dalībvalstīm ir visaugstākā, bet ir vēl viena prioritāte, noziedzības formu saistībā ar īpašumu formām, tāpat arī kriminālā uh, veidā iegūtu aktīvu atsevināšanu, tāpat arī par noziegumiem vides jomā. Arī tā ir viena no prioritātēm. Ja mēs runājam par šo kiber aspektu, tā ir viena uh, tēma, jo viss kopums ir plašāks, tātad tur jārunā par kredītkartēm, krāpšanu šajā jomā, kiberuzbrukumiem, par bērnu eksploatāciju. Tātad tas ir iekļauts prioritāšu sarakstā, bet šis kiber jautājums ir arī ļoti horizontāla rakstura, un tas, eh, principā, iet cauri, vis cauri visām pārējām mūsu prioritātēm. Tāpat arī redzam, ka, kā jau es iepriekš minēju, sadarbība ar uh, muitas aģentūrām ir eh, ļoti svarīga, un tā arvien svarīgāk kļūst. Esmu ļoti pateicīgs Eiropolam par labi veikto darbu, eh, tuvinot eh, muitas aģentūras un robežu sardas aģentūras, tātad, lai tās veiktu sarunas pie viena galda. Pēdējais jautājums Vai šis darbs varētu būt uh, proaktīvāks un uh, preventīvāk raksturi? Jā, protams. Tas ir tas, ko mēs redzam, ko mēs sagaidam, ko mēs arī uh, veicinam, lai dalība valstis dara mūsdienu pasaulē, kur pakalpojumi tiek sniegti tiešsaistes režīmā. Noziedzība ir ļoti ātra. Tas nozīmē, ka arī policijai vajadzētu būt ļoti ātrai un vajadzētu veikt labākās prakses apmaiņu. Jā, šī labā prakse tiek vākta un kopīgi izmantot, bet, protams, ka mēs šajā jomā sagaidām arī vairāk. Paldies! Un pāriesim tagad pie Eiropola daudzgadu uh, programmēšanas un uh, Veinraita kunga prezentācijas. Viņš ir Eiropola uh, izpildirektors un uh, šeit es Aiku kungu gribētu aicināt uzņemties sēdes vadīšanu nii, aitäh ka minu poolt äh, äsjase paneeli lõpetanud esinejatele ja Liels paldies, saka priekšādātājs. Paldies iepriekšējiem diskusiju panelim. No savas puses savukārt arī gribu visus šeit sveikt no rīta, priecājos jūs redzēt. Turpinām vakardien iesākto. Otrs darba kārtības punkts šodien ir saistīts ar daudzgadu plānošanu Eiropola kontekstā. Šķiet, ka kas nojucis ar tūkošanu, saka priekšādātājs mirklīti. Could fix that, please? Is it fixed? Please carry on. They were getting the wrong channels. Try it, start again and see. Kas uh, eh, pelgään kuulda? Bet šoreiz ir pieejama, pieejama tūkošana, jā. Ļoti labi. Viss kārtībā. Nu, tā tad atsāku. Nezinu gan, kas kurā brīdī mm, iztrūka, bet, nu, lūk, pārējie pie mūsu otrā darba kārtības punkta šodien un runāsim par daudzgadu plānošanu Eiropola kontekstā. Daudzgadu plāns ir iesniegts visām delegācijām, lai tās varētu nākt klajā ar komentāriem. Tas notika jau 17. gada 10. Jūn, jūlijā. Esam saņēmuši komentārus no divām delegācijām, no Eiropas parlamenta delegācijas un, un no Pistorijas kunga delegācijas, respektīvi no Vācijas. Šie komentāri tika iesniegti Eiropolam 3. oktobrī Nu, un lai tagad tālāk nevilcinātos ar ievad, ievadvārdiem, es tūlīt pat došu vārdu Robam Veinbraitam, kas ir izpildu direktors Eiroporā, došu viņam desmit minūšu uzstāšanās laiku, un pēc tam varēsim apmainīties ar viedokļiem. Visi, kas vēlas uzstāties un izteikties, lūdzu, dariet mums to zinām rakstiski. Tieši tā, kā tas bijis iepriekš, lūdzu. Thank you, Mr. Eik. Thank you, Mr. Morais. Paldies, Morais kungs, paldies, Eika kungs gribētu apsveikt jūs un jūsu kolēģis ar šo ļoti veiksmīgo jaunu struktūras izveidi, šo pārbaudas grupas izveidi. Piekrīt iepriekšējiem runātājiem, nu, tajā ir ārkārtīgi svarīgi izveidot šādu grupu. Tas ir, jāsaka, tāds ļoti veiksmīgs risinājums jaunajā Eiropalu regulā, kur paredzēts izveidot pastiprinātu parlamentārās kontrolas uh, sistēmu attiecībā uz Eiropolu. Tas tādējādi uzlabos atskaitīšanās spēju, leģitimitātu un, manuprāt, arī pacels Eiropolu profilu, jeb mm, spodrinās tā tālu Eiropas Savienībā kopumā, un tas nav maznozīmīgi. It īpaši tad, ja vēlamies pilsoņiem, pilsoņus pārliecināt, ka mums ir izveidota efektīva mehānisma, kas ļautu cīnīties pret pārobežu noziedzību un terorismu. Un, protams, pavisam loģiski Eiropols kalpoš šai komitejai, nu, cik vien būs tās spēkos. Turpmākajās desmit minūtā, minūtēs vēlos jums likt priekšā daudzgadu plānošanas dokumentu nākamajam plānošanas periodam. Kā jau visu šādu dokumentu gadījumā, šī teksts varbūt ir tāds sauss un nedzīvs, bet ļaujiet man varbūt to mazliet iedzīvināt, paskaidrot, kas aiz šiem vārdiem slēpjas attiecībā uz Eiropu ar šobrīd veikto darbu cīņā pret noziedzību un terorismu. Manas piezīmes, cerams, pieskarsies arī tiem jautājumiem, kas varbūt vienam no otram jums jau radās un kas tika iesniegts saistībā ar šo jautājumu. Tātad plānošanas dokuments sastāv no strateģiskajiem mērķiem, kuru pamatā ir Eiropola 5 gadu stratēģija. Protams, ka resursi tiek plānot šo mērķu sasniegšanai, un ārējā stratēģija arī šeit ir kā pamats, to prasa 12. pants Eiropola regulā. Eiropola stratēģija, protams, ir tā, kas virza Eiropola darbību un nosaka tā ambīcijas turpmākajos piecos gados. Tā jūs redzat šajā slaidā, tiek aprakstītas galvenās šīs stratēģijas un darba daļas. Eiropola nav policijas spēks kā tāds, tas nav Eiropas F FIB. Uh, Jūs jau to zināt, mums nav izpildvaras, šīs šāda veida pilnvaras ir dotas tiesības argojošām iestādēm dalību valstīs, bet tā vietā, strād, kā jūs redzat šeit slaidā augšpusē, mēs strādājam pārsvarā ar datiem. Mūs ir kapacitāte savāk datus apmainīties ar datiem, kas saistīti ar kriminālām darbībām visā Eiropā. Esam izstrādājuši sistēmu, ko mēs saucam par siena un tā ir tāda unikāla, droša policijas saziņas platforma Eiropā. Eiropols, Eiropola priekšrocības izriet no tā, ka mēs spējam izmantot šo kolektīvo kapacitāti uh, vācot ļoti plašu uh, tiesību sargājušās kopienas datu kopumu. Pagājušajā nedēļā lejas saksijā Vācijā, piemēram, uh, sienas platformā uh, ieguva jaunu dalībnieku. Tātad mums ir viens tūkstoši, viens tūkstoši šādu tiesību sargājušu iestāžu, kas darbojas. Tās ir reģionāls un specializēts pēc savu raksturu, un tās ir pieslēgušās šai platformai. Tas nozīmē, ka mūsu rīcībā ir ļoti plašas iespējas koordinēt pārobežu kriminālu izmeklēšanu Eiropā. Eiropā. Mēs izmantojam līdz ar to šo datu spēku, lai identificētu teroristu pārvietošanos un noziedznieku pārvietošanos pāri robežām. Eiropolā mēs piemērojam ļoti modernu datu analīzes metodu un metodoloģiju, kas ļauj šīs datu plūsmas analizēt un attiecīgi piedāvāt pēc iespējas labāku operatīvo atbalstu mūsu nacionālajiem partneriem. Turklāt šajā, šī slaida apakšā jūs redzat, e, tiek minēti ekspertīzes centri, kibernoziedzība, terorisms un nopietna organizētā noziedzība, kas saistīts ar eh, terorismu, finansējumu, izsakošanu, ar kibernoziedzības pētniecību, ar propagandu tiešsaistē. Šeit mēs koordinējam uh, piemēram, eh, slepkavības izmeklējošus nacionālo dar, dalīb, dalībnieku tīklus, Un e, tāpat strādājam, piemēram, pie tādām lietām kā nelegālu līdzekļu e, atmazgāšanas plānu, izpē, izmeklēšana. Tātad mēs savu kapacitāti kombinējam ar visiem šiem datiem, kas saistīts ar kriminālo darbību. Un šeit piedāvājam savu augstākā līmeņa ekspertīzi, lai novērstu draudus pret pilsoņiem. Visu šo datu un ekspertības kombinācijas rezultātā mēs varam iziet frontes līnijā un palīdzēt nacionālajām dal dalību valstīm to iestādē iestādēm vērsties pret organizā... or... noziedzīgu darbību tieši šajās trijās minētajās jomās. Nākamo slaidu lūdzu. Kas attiec uz informācijas apmaiņu? Protams, ka šeit sadarbojamies ar ES aģentūrām, citām ES aģentūrām, īpaši ar Eurojust un Frontex arvien vairāk EULISA arī iesaistās šai sadarbībai. Protams, pārsvarā darba gaitā mēs eh, strādājam operatīvo atbalstu, front, piedāvājot proturē atbalstu fronts līnijā. Mm, organizētā noziedzības jomā tieši narkotiku kontrabanda apjoma ziņā joprojām ir lielākā no, noziedzības problēma Eiropā un apjomu ziņā tā joprojām. Uh, arī veido lielāko mūsu operatīvā darba daļu. Par migrantu kontrabandu ievešanu runājot, šeit esam arī būtiski paplašinājuši darbību pēdējā gada laikā, un šobrīd atbalstām vairāk par 50 augsta līmeņa izmeklēšanas procesiem, kas uzsākta Eiropā. Kibernoziedzības jomā Pirmajā šī gada pusē atbalstījām 125 izmeklēšanas procesus un piekrītu runātājam no Grieķijas Nacionālā parlamenta, kurš teica, ka kibernoziedzība patiešām kļūst par arvien nopietnāku draudu Eiropas pilsoņiem. Pavisam nesen mēs koordinējām operācijas starp 30 valstīm, to starp arī ar FIB un ASV atbalstu. Um, turklāt Nīderlands varas iestādes paveica lielisku darbu un uh, kopīgiem spēkiem slēdzām trīs uh, tumšā tirgus um, operatoru operatorus un viņu darbību. Tas bija ļoti interesants gadījums, jo tas parādīja, ka, ka vairāk kā 350 tūkstoši dažādu um, nelegālu preču un preču vietņu pārdošanai, eh, piemēram, narkotikām, ieročiem tika identificētas tīklā. Tie bija zakti dati bērnu, eh, ļaunprātīgas izmantošanas eh, darbība un tā tālāk. Tiešām vienkārši ļoti plaša darbība norisinās šajā, šajā digitālās sabiedrības ietverā. Uh, un tāpēc ir vajadzīga koordināta sadarbība. Šajā gadījumā tās bija 30 un pat vairāk valstis, lai varētu vērsties pret šāda veida noziedzīgu tīklu, tumšajā tīklā. Tas, jāsaka, protams, arī ir viens no izaicinošākajiem punktiem mūsu kopējā sadarbībā, tam pievēršamies. Terorisms, diemžēl, arī jau šogad ir bijis ļoti aktuāls jautājums, vairāk kā 25 nopietni terorisma incidenti konstatēti Eiropā. Eiropola atbalstīja 176 izmeklēšanas procesus visā Eiropā pārobežu procesu. Nu, priecājos arī konstatēt, ka mums izdevās sniegt operatīvu atbalstu steidzamā kārtā visos lielākajos terorismu incidentu gadījumos, ko piedzīvojam Eiropās, to, tos, to starp arī pavisam nesenie uzbrukumi Barcelonā. Nākamais slaids. visos sava darba aspektos, protams, mēs cenšamies atbilstīgi atskaitīties un rīkoties efektīvi. Mēs sekojam līdzi parastajiem noteikumiem attiecībā uz budžetu un finanšu jautājumiem, tieši tāpat kā to darīja kur cita ES aģentūra un iestāde. Mēs, protams, eh, protams, ka notiek arī revīzija un pārbaudas, un arī šī komiteja būs atbildīga par budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru mūsu organizācijā. Mēs cenšamies strādāt pēc augstākiem atskaitīšanās standartiem, tieši tāpat kā tas tiek gadīts no visām mēs aģentūrām. Pagājušajā pagājuši gadu. Pēc iekšējo reformu veikšanas mēs varējām šim parlamentam ziņot par visaugstāko budžeta izpildes līmeni, kādu Eiropolam ir izdevies sasniegt vēsturiski, un tur starp saņēmam arī pamatīgu atbilstīgus rekomendācijas no revīzijas palātas esam priecīgi, ka varam cieši strādāt kopā ar Lība komiteju šai parlamentā, sadarbojamies arī ar daudziem nacionālajiem par parlamentiem. Uh, pēdējo gadu laikā uz tādiem pamatīgiem pamatiem, līdz ar to palielinot mūsu parlamentārās atskaitīšanās standartus. Bet, kā jau es teicu, izveidojot šo kopējās pārbaudas grupu, mēs varam nonākt pie tādas saskaņotākas metodas, kā šī pārbauda var tikt īstenota. Un mēs to vērtējam ārkārtīgi atzinīgi. Nākamo slaidu lūdzu. Te jūs redzat, kā, kāda ir resursi Eiropola rīcībā apmēram dubults informācijas apjoms tiek ap, apstrādāts, arī operat, operāciju ir divreiz vairāk ik pa trim gadiem, un tas, protams, attiecīgi ietekmē arī mūsu situāciju ar resursiem. Mēs esam veikuši ļoti proaktīvu iekšēju reformu, lai padarītu mūsu darbu efektīvāku, bet, protams, nenovēršami. Šis būtiskais darba apjoma pieaugums prasa arī tālāku resursu korekcijas. Uh, Pavisam nesen Eiropor, Eiropor valde nāca klajā ar aplēsēm 2018. gada resursiem, to jūs redzat otrajā uh, eh, kolonā. Budžeta projekts, ko sagatavoja Eiropas komisija attiecībā uz mūsu organizācijas vajadzībām, šīs prasība nebija atbilstīga šīm prasībām. Un eh, Eiropor valde šobrīd eh, domā par to, kā tas varētu ietekmēt mūsu mērķu sasniegšanu nākamgad. Tāpat laikā attiecīgās komitejas Eiropas parlamentā jau ir koriģējušas Eiropas komisijas priekšlikumu, kas vairāk pietuvinās Eiropā sākotnējiem aplēsēm, un, protams, ka mēs vēl gaidām tagad gala lēmumu, um, kas tiks eh, pieņemts um, budžeta lēmēja iestāžu kopdarbā. Nākamo slaidu lūdzu. Kas attiec uz Eiropālu ārējo stratēģiju? tā saistīta lielā mērā ar sadarbību ar tādām aģentūrām, kas nav ES daļa un citiem partneriem. Te pamatojamies uz virkni citiem strateģiskiem dokumentiem, respektīvi globālo stratēģiju Eiropas ārējā un drošības politikā, Eiropas darba kārtība drošības jomā. Uh, un, protams, arī drošības savienības koncepcija kā tāda kalpo par pametu, tas saistīts arī ar migrācijas dokumentu Eiropa, Eiropola valde, augstu vērtē šeit komisijas ieguldījumu, un tas, protams, saistīts arī ar sadarbību ar Eiropas ārējās darbības dienestu kas m, mm, palīdz veidot līdz ar to šo ārējā stratēģijas darba kārtību. Te jūs redzat mūsu galvenās prioritātes. Papildus Eiropola atbalstam dalību valstīm cīņā pret terorismu. Mēs konstatējam, ka, protams, noziedzība un terorisms nepaliek Eiropas Savienības robežās vien. Tā, protams, ir zināma globāli aspekti un šķautnes, kas eh, nenoliedzami ir jārisina ar proaktīvas sadarbības pusi ar ārpus Eiropas Savienības partneriem. Mēs vēlamies spēcināt Eiropolu pozīciju, tā lai tā būtu tā iecienītākā platforma tiesību sargājošām iestādēm visā pasaulē un ne tikai Eiropas Savienībā, tajās jomās, kas mūsos raisa bažas. Nu, ļaujiet man jums dot piemēru. Šī gada sākumā, piemēram, Malta de Maltas deklarācija par cīņu pret migrācijas problēmām. Tā bija deklarācija, ko pieņēma Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji, un kurā tika iekļauts aicinājums Eiropalam izveidot informācijas centru, kas ļautu apmierinoties ar informāciju attiecībā uz migrantu kontrabandu starp Ziemeļāfriku, tuviem austrumiem un Eiropas Savienību. Eiropolam mums ir paveicies tādā ziņā, ka mēs varam informācijas apvaiņu koordinēt uh, Eiropas līmenī un pat arī uz globāliem pamatiem. Varam to darīt tāpēc, ka mums ir unikāla kompetence, mums ir vairāk kā 200 atbilstīgi ieraiņi, kas pārstāv tiesības sargājošās iestādes, vairāk, un tie ir vairāk kā 40 valstīs, un tie šobrīd ir ar pārstāvniecībām Hāgā. Visi šie ierēņši oficiāli attiecīgo savu valstu pārstāvi ir ar pilnvaru kompetencēm kas Eiropolam, kā jau teicu, savukārt nepiemīt. Bet līdz ar to viņi ņem mūsu informāciju un ekspertīzu un attiecīgi ar savām pilnvarām tālāk koordinē darbu savās valstīs. Viņi ir ļoti būtiska daļa no Eiropola kopējās darbības un piedāvā dinamisku platformu Eiropola tālākai darbībai un tas ir jāsaka mūsu pamatakmens šai spējai strādāt tik daudzās dažādās valstīs. Protams, Eiropola veido arī sadarbību ar ES operācijām un misijām, ir īpaši tām, kam ir izpild funkcijas attiecīgajās mūsu kompetences karošajās jomās. Tālāk Amerikas Savienotās valstis ir svarīgākais strateģiskais partners Eiropolu Šajā pārstāvju kopējā tīklā ir arī 12 federālie aģenti no ASV, kas mūsu izmeklēšanas procesos arī spēlē ļoti būtisku lomu. Es jau minēju, cik strateģiski svarīgas ir valstis tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā, tas attiecas arī uz Rietumu Balkāniem un Turciju kur, kuras gadījumā joprojām meklējam optimālu attiecību ietvaru. Interpols, protams, arī ir galvenais savukārt globālās policijas sadarbības platformas partners. Un arī citas starptautiskas organizācijas, tādas kā NATO, ir organizācijas, ar kurām pastiprinām sadarbību. Pēdējo slaidu lūdzu. Lūk, tāds ir īsts kopsavilkums attiecībās mūsu plānošanas dokumentu. Kāds ir tā status šobrīd? Mēs ierosinātu piedāvāt eh, jums šo uzlaboto programmēšanas dokumentu. Tātad tas ir tāds pats dokuments, ko iesniedzam katru gadu līdz janvāra beigām visām trijām eh, ES pantiestādēm komisija parlamentam un padomē nākamais tātad plānošanas dokuments gaidāms līdz nākamā gada janvāra beigām. nu, uznāca klepus, un tas, protams, līdz ar to varbūt pat palīdz man noslēgt šo uznā, uzstāšanos, um, un ceru, ka varēju jūs informēt pietiekamā mērā. Uh, dear colleagues, if I... Um... Godāmie kolēģi, es uh, vēlētos mazliet pastāstīt par procedūru. Daži no jums iespējams jau ir iepazinušies ar kompromisiem, un varbūt jūs esat nedaudz apmulsuši. Vēlējos norādīt, ka dokumentā ir mm, redusies kļūda. Ir divas kopijas vienā dokumentu komplektā, kā jūs jau varbūt pamanījāt, un šīs abas kopijas ir identiskas. Pirmās trīs lapas ir jāņem vērā, tātad lūdzu lasiet tikai pirmās trīs lapas. Mēs eh, par to atvainojamies. Mēs eh, nodrukājām pārāk daudz kopiju. Mēs eh, uzņemamies par to atbildību. Tātad, ja jūs lasāt šos kompromisu dokumentus, ņemiet vērā, ka ir pieļauta kļūda. Ņemiet vērā tikai pirmās trīs lapas, pārējo nē. Es ceru, ka visi saprata. My co-chair. Un tagad došu vārdu atpakaļ līdz priekšādātājiem. Uzņēmos kļūdu tātad par kopēšanu un Raivo var turpināt darbu. Jā, Ita. Uh... Eh, Lielas paldies. Lielas paldies arī Veinbraita kungām. Bet eh, pirms sāksim jautājumus, es gribētu vispirms eh, dot vārdus divām minūtēm Pistorijusa kungām. Un pēc tam divas minūtes varēs izteikties arī Dievs eh, Demeris kungs. Lūdzu, Pistorijas kungs, jums divas minūtes. Jā, vielen dank. Eh. Lielas paldies. Lielas paldies priekšādātāji dāmas un kungi. Attiecībā uz reglamentu man būtu divas piezīmes, un šeit es atsaukšos uz eh, to, ko es minēju vakar. Uh, Protams, ka Eiropolam ir vajadzīga uzticēšanās, un, lai nodrošinātu šo uzticēšanos, ir vajadzīga arī drosme, lai nodrošinātu efektīvu parlamentāro kontroli. Efektīva parlamentārā kontrola savukārt nozīmē to, ka tai ir jābūt spējīgai darboties, un mums ir vajadzīgi arī vairāki apstākļi, tā skaitā arī nauda. Un um, Ja mēs uh, sakām, ka nekāda izmaksa nevar būt, tad arī nekāds darbs nevar notikt. Tieši šajā pirmajā posmā uh, mums vajadzētu nodrošināt uh, uzticēšanos, un lai šo uzticēšanos radītu, mums ir jābūt spējīgiem darb darbām. Uzskatu, ka apakšgrupas ir ārkārtīgi būtiskas, lai noteiktu uh, mūsu darbu, un tieši tāpēc, kā vācieši, mēs uzskatām, ka no šīm apakšgrupām nevar atteikties. Uh, Otrais. Um, uzskatām, ka um, pieļaut uh, mutiskas un rakstiskus jautājumus ir labs kompromisa sākums, bet ja mēs pieļaujam arī mutiskas atbildes, um, tad uh, te mēs atkal pakāpjamies atpakaļ. Mums ir vajadzīgs arī rakstveida atbildes. Mēs uzskatām, ka mēs šādā veidā varam uh, absolūti degradēt mūsu sanāksmes. Tieši tāpēc mēs nevarēsim efektīvi darboties. Uzskatām, ka pašlaik sagatavotais kompromiss nav labs. Nākamā piezīme - sekretariāts. Protams, ir ļoti labi um, izmantot pašreizējos uh, sekretariātus, bet, lai mēs būtu spējīgi strādāt, mums ir vajadzīga nauda, mums ir vajadzīga arī zināma struktūra. Uh, Mēs vācieši uzskatām, ka mēs šeit varētu nodrošināt izmaksu neutralitāti un izmantot dalībvalstu darbiniekus. Kopsavilkums. Mēs nevaram šeit atļauties luksusu pēdiņās visu padarīt lētu. Mums ir vajadzīga tāda struktūra, kas varētu nodrošināt parlamentāro kontroli, kurai visi varētu uzticēties. Esmu pārliecināts, ka Eiropols gan eh, vidējā, gan arī ilgā termiņā darbosies kā izmeklēšanas iestādē Schengens telpā. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina parlamentārā kontrola šai iestādē. Lūgums no vācu puses. Mēs nedrīkstam šeit izmantot uh, tikai taupību un visu pakļaut taupības diktātam, tādējādi apdraudot efektīvu parlamentāro kontroli. aitäh, härra Pistorius, aga äh, Lielas paldies Pistorijas kungām. Jūs äh, pāragājāt pie nākamā darba kārtības punktā. Mēs äh, no jums gaidījām izteikumus par Eiropola programmu. J Jūs savukārt runājāt par, uh, jūs vēlē, vai, vai jūs vēlējāt izteikties arī par uh, daudzgadu programmu? Jā, šķiet, ka tiešām izteicos par nepareizo darba kārtības punktu, bet uh, neskatoties uz to, mani komentāri ir spēkā. Nu, es vēlētos sirsnīgi jūs apsveikt par daudzgadu programmas sagatavošanu un par noteiktajiem strateģiskajiem mērķiem. Daudzgada programma ir ļoti labs pamats, lai mēs uzlabotu eh, terorismu apkarošanu, organizētās noziedzības, eh, kibernoziedzības um, apkarošanu, un, protams, mums ir jādomā arī par Eiropas Savienības ārējo robežu aizsardzību. Mums ir vajadzīgs eh, spēcīgs Eiropols, kuram ir plašas kompetences. Uzskatu, ka tā ir vissvarīgākā institūcija Eiropas drošības struktūrā. Uh, Ar šo jauno darba programmu varēs arī uzlabot informācijas apmaiņu Eiropas Savienības ietveros un informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm. Līdz ar to Eiropolam būs eh, tāda centrāla loma. Eh, informācijas tīkli, tādi kā EIS un Siena, ir eh, jātīsta tālāk un tos vajag labāk izmantot. Tas ir ļoti būtisks pasākums, jo īpaši ņemot vērā to, ka datu, ir arī, datu kļūst arī arvien vairāk un to nozīme pieaug. Uh, Tieši tāpēc mums ir arī jā, jā, jāizmanto entry un exit sistēma. Šeit ir jāizmanto gan pirkstu nospiedumi, gan arī uh, citas iespējas. Mēs uzskatām, ka mm, vajadzētu arī uh, izstrādāt citas sistēmas datu apstrādēji. Uh, Um, drošības iestādēm datu apstrāde ir uh, ļoti svarīga. Lai nodrošinātu labu informācijas apmaiņu un robežu aizsardzību, dati ir ārkārtīgi svarīgi. Šādā veidā mēs varēsim uzlabot um, Eiropas pilsoņu uz, uzticēšanos Eiropas drošības iestādēm. Kā trešā prioritāte darba programmā ir terorisma apkarošana. Es uh, ļoti priecājos, ka Eiropas uh, pretterorisma centrs ECTC tiek attīstīts arvien tālāk un spēj labāk veikt eh, savas funkcijas. Es uzskatu, ka apsvērumos vajadzētu runāt arī par ECTC kompetenču paplašināšanu, un tam vajadzētu piešķirt arī citas funkcijas. Personīgi es uzskatu, ka Eiropola kompetenci paplašināšana ir ļoti būtiska. Mums vajadzētu domāt par eh, Eiropola izmeklēšanas funkciju uzlabošanu. Darba programma no 2018. līdz 2020. gadam šeit eh, paredz mm, ļu, ļoti liels uzlabojumus, un tas ļaus eh, uzlabot drošības situāciju Eiropā. Paldies! Aitäh ja järg... Liels paldies! Tagad Divas minūtes eh, Dievs Demēris kungām. Eh, Akedado. Lielas paldies, priekšādātāji. Mēs esam sapratuši, ka Bonsrāta pārstāvis eh, izsakās ļoti labi, bet viņš arī ir er, izsakās ļoti ilgi. Mums ir jāievēro samērīgums uzstāšanās laikā Eiropas parlamentā. Es vēlētos mazliet eh, parunāt par parlamentāro kontroli. Eiropas eh, parlamenta grupa pagājušajā nedēļā tikās, lai izskatītu Eiropolā darba programmu. Es gribētu paskaidrot, kuri punkti Eiropas parlamentam šķita vissvarīgākie. Tas nav mans personīgais viedoklis, uzreiz norādīšu. Šie punkti liekas svarīgi citiem, bet man kā referentam par šo jautājumu ir uh, jums uh, jāpaziņo Eiropas parlamentā viedoklis un paustās bažas. Pirmkārtām, nepieciešamība sadarboties ar Interpolu. Šeit nav runa par Interpola datu kvalitāti. Varbūt jūs varētu mazliet vairāk par to pastāstīt, direktora kungs. Tāpat arī tika minēts, ka jaunā regula noteiks, kā Eiropols sadarbosies ar privātām iestādēm. Es eh, to saprotu, man tas ir skaidrs, taču parlaments vēlētos zināt, uh, kādā veidā šī sadarbība notiks. Trešais punkts. Programmā ir arī paredzēts, ka sadarbība ar citām iestādēm tiks attīstīta tālāk. Un tiks ņemti vērā kopējie interešu punkti, taču netiek runāts par darba plāniem vai termiņiem. Pēdējais. Regulā ir arī paredzēta iespēja slēgt sadarbības līgumus ar trešajām valstīm vai partneriem. Un šeit ir ņemti vērā arī līgumi, kas tika noslēgti pirms eh, 2017. gada 1. māja, Mēs gribētu saņemt vairāk informācijas par šiem līgumiem. Proti, šos jautājumus uzdeva mani kolēģi. Es personīgi vēlētos norādīt, ka mēs atbalstam Eiropolu, un kā jūs jau varbūt zināt, mēs esam arī apstiprinājuši uh, papildu desmit miljonus nākamajam finanšu gadam. Gribēju pieminēt arī PNR Domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu. Protams, ka šis jautājums ir komplicēts, bet varbūt tas um, interesēs uh, tieši sievietes uh, klausītāju vidū. 34% no Eiropola darbiniecēm ir sievietes. Ja mēs uh, paskatāmies uz to, kas notiek ASV, tad šeit mums vajadzētu atcerēties, ka ASV mums ir ļoti nozīmīgi partneri un kā Eiropols ir daļa no starptautiskās drošības sistēmas. Lielas paldies Tiesde Mereks kungam! Prezidentūra izmantos kompensēšanas mehānismu. Mēs jums arī atvēlējām uh, vairāk laika, lai jūs varētu uzdot uh, savus uh, jautājumus. Tika uzdoti mm, vairāk jautājumu, un mēs varbūt dosim tagad vārdu Veindraita kungam, lai viņam būtu iespējas tiem atbildēt, pirms mēs ļausim runāt pārējiem. Jā, liel, liels paldies, liels paldies uh, Diezde Meres kungam, liels paldies par pausto atbalstu Eiropolam. Un viņam ir arī ļoti skaidra vīzija par to, kādam vajadzētu izskatīties Eiropola tālākajam mandātam. Liels paldies arī par atbalstu adekvātam finansējumam. Uh, tika runāts par datu kvalitāti un datu apstrāde Eiropolā. Es vēlreiz atkārtošu, ka Eiropolā iespējas adekvāti apkopot, m, mm, apstrādāt un arī apmainīties ar datiem ir uh, pats svarīgākais, ko Eiropols var darīt, lai sniegtu atbalstu dalībvalstīm. Tieši tāpēc es vēlētos pateikties Eiropas institūcijām par to, ka ir veiksmīgi uh, paveikts turmākais tiesiskais ietvars Eiropolam, proti ir pieņemta regula. Diezis Demeris kungs bija atbildīgs par ziņojumu parlamentā. Ir pieņemts arī datu aizsardzības režīms Eiropolam, un es uzskatu, ka tas ir pasaulē vislabākais piemērs, kā piemērot datu aizsardzības režīmu tiesību aizsardzības iestādēm. Mēs redzam, ka mums noteikti standarti ir ļoti augsti. Tātad mums ir ļoti efektīvi un moderni rīki, kā mēs varēsim veikt savu darbu. Mums ir jāievēro ļoti striktas prasības attiecībā uz datu aizsardzību un drošību, bet šis režīms vienlaicīgi ir arī mm, darboties spējīgs un efektīvs. Tagad atbildēšu uz Diezdameras eh, kunga jautājumiem. Eh, datu kvalitāte saistīta ar mazliet citu datu aizsardzības režīmu. Varbūt uh, Interpolā šīs režīms nav tāds, pie kāda mēs esam pieraduši Eiropolā, bet um, Interpolam ir unikāls iespējas um, sazināties ar pārējo pasauli. Ja runa par datu apstrādes režīmu tiek uh, izmantoti ļoti specifiski datu drošības protokoli. Tas nozīmē, ka datu īpašnieki, piemēram, dalībvalstis, paliek pār datu īpašniekiem, proti mums nav automātiski jāapmainās ar datiem ar Interpolu vai ar kādu privātu iestādi, ja īpašnieks tam nepiekrīt. Šie standarti ir ļoti būtiski, lai mēs saglabātu uzticēšanos mūsu sadarbības partneriem. Un, protams, mēs Eiropā izmantojam arī datu aizsardzības standartus. Uh, Protams, Interpol gadījumā mums ir jāsaprot, ka mēs eh, izmantojam pilnīgi citus datu kopumus no pilnīgi citiem avotiem, un tieši šādā veidā mēs arī pret tiem izturamies. Attiecībā uz privātajām iestādēm eh, mums ir labāks mehānisms, kā sadarboties ar šādām iestādēm nākotnē. Tas ir jo īpaši būtiski, ja runa par kibernoziedzību. Eh, tehnoloģijas firmu ieguldījums pašlaik ir ļoti svarīgs, un tikai šādā veidā mēs spēsim reaģēt uz lieliem kiberuzbrukumiem. Vēlreiz vēlētos atkārtot, ka tiek izmantotas datu aizsardzības regulas nacionālā līmenī, un um, te nekas nemainās. Attiecībā uz Eiropas iestādēm mēs esam noslēguši tā saucamos uh, sadarbības līgumus datu apmaiņai. Mums šādi līgumi ir ar Frontex, Eurojust un EULISA. Trešās valstis ir um, atsevišķa joma. Regula paredz, ka šajos sadarbības nolīkumos, kurus um, Eiropa, Eiropals noslēdza saskaņā ar iepriekšējo regulu, um, šie, šie līguma nosacījumi paliek spēkā. Un tas ir ļoti būtiski, jo mēs tādējādi varam sadarboties ar ASV, Šveici, Norvēģiju un tā tālāk. Runājot par citiem līgumiem, ko mēs varētu noslēgt nākotnē, tie tiks slēgti saskaņā ar jauno režīmu, un šeit vadošā būs Eiropas komisija. Diezas eh, mērs kungs norādīja, ka 34% no Eiropola darbiniekiem ir sievietes. Man patiešām žēl, ka šis skaitlis ir tik zems. Esam mēģinājuši palielināt eh, darbinieču skaitu mūsu vidū. Um, kandidātes kas piesakās uz darbu Eiropolā, viņu skaits arī nav pārāk augsts. Nu, nevaru to tik labi kontrolēt, bet es saprotu, ka šeit Eiropolam vēl ir uz ko tiekties. Paldies! Aitäh ja liigume siis edasi nüüd küsimuste vooruga. Lielas paldies! Tagad atkal pāriesim pie jautājumiem. Es vēlētos jums atgādināt, ka ir jāizpilda veidlapas, lai jūs varētu uzdot eh, jautājumus. Ievērojam kārtību, kur jautājumus var uzdot eh, divi dalībvalsts parlamenta pārstāvji un viens uh, Eiropas parlamenta pārstāvis. Kīpras pārstāvis. Veirait kungs. Es gribētu runāt par eh, PNR regulējumu. Mēs gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Kā pēdējais Eiropas tiesas spriedums ietekmēs jūsu daudzgadu programmu? Pēc eh, nesenajiem teroristu uzbrukumiem Can everybody hear? Vai visi dzird? Šķiet, ka ir notikusi kļūme ar mikrofoniem. Okay, let's try to. Mēģināsim vēlreiz. It's not. Ναι, επαναλάβω, είναι συνεχίσου. Sorry, it's not working yet. We don't have English translation? Vai nav pieejams tulkojums angļu valodā? Šķiet, ka ir radusies problēma ar tulkojumu franču valodā. English, okay in English. Šķiet, ka viss tagad ir kārtībā. Vai franču kanāls arī darbojas? Nē. Izskatās, ka angļu kanālā ir dziedama franču valoda. Is which to French? Šķiet, ka viss ir atrisināts. Okay now, and... Šķiet, ka viss ir kārtībā un varam turpināt darbu. Labi. Turpināšu. Gribētu saņemt vairāk informācijas par Ευχαριστώ. Paldies. Λοιπόν, θα θέλαμε έτσι να μας πείτε για τη συμφωνία με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών. Vai jūs varētu mums pastāstīt, kā pēdējais Eiropas tiesas spriedums par PNR ietekmēs jūsu daudzgadu programmu? Vai šāda ietekme vispār būs, un ja būs, tad kāda? Otrkārt, mēs gribētu saņemt arī vairāk informācijas par jūsu attiecībām ar Izrēlu. Tāpat, tā kā ir novērojama um, arvien lielāka radikalizācija Rietumu Balkānos, vai jums ir kas sakāms šajā sakarā? Jā, aitäh! Eh, ja me võtame kolm küsimust järjest. Lielas paldies! Mēs piefiksējām trīs jautājumus. Veindraita kungam būs iespēja atbildēt uz tiem vēlāk. Dosim vārdu tagad Somijas parlamenta pārstāvē. Arvoisa puheenjohtaja. Liels paldies, priekšsādātāji. Liels paldies arī par interesantajām prezentācijām. Kā mēs visi zinām, Eiropolam ir ļoti nozīmīga loma atbalstot uh, tiesību aizsardzību dalību valstīs. Kopā mēs varam cīnīties gan pret terorismu, gan pret organizēto noziedzību. Pats svarīgākais šeit ir informācijas sistēmas, Eiropola IT sistēmas. Somijas tiesība aizsardzības iestādes aktīvi izmanto Eiropola datu bāzes. Mēs izmantojam arī Eiropola gatavoto analīzi par pārobežu noziedzību. Tas ļauj mums atklāt un cīnīties pret pārobežu noziedzību. Programmā ir minētas tādas problēmas un izaicinājumi, kas attiecas uz visu Eiropu. Un, protams, ka dalībvalstīm ir vajadzīgs atbalsts cīņā pret terorismu un radikalizāciju. Programmā ļoti liels uzsvers ir likts uz IT sistēmām un datu analīzi. Tas ir veids, kā Eiropol var sniegt atbalstu tiesību aizsardzības iestādēm. Dalībvalstīm ir vajadzīgas prasmes. Šīm prasmēm ir jābūt vienādām dalībvalstīs. Tām ir jābūt vienā līmenī, lai dalībvalstis varētu aktīvi sadarboties eh, noziedzības apkarošanā. Tieši tāpēc būtu ļoti svarīgi koordinēt šīs Eiropola funkcijas un investēt šajās funkcijās vairāk. Proti šeit es runāju par mm, darbinieku apmācību. Lai uzlabotu prasmes, mums vajadzētu akceptēt, ka mācībām šeit ir jāspēlē ļoti liela loma. Es darbojos eh, komitejā, kas eh, strādā ar iekšējās drošības un datu aizsardzības jautājumiem. Mēs izstrādājam informācijas sistēmas, kas ļauj apmainīties ar informāciju, Un, lai to darītu, ir ārkārtīgi svarīgi domāt par datu aizsardzību. Tas ir jādara gan tiesību aktu līmenī, gan arī praksē. Jaunajā Eiropola regulā ir paredzētas daudz striktākas datu aizsardzības prasības. Es gribētu dzirdēt jūs komentārus par to, kā praktiski jūs nodrošināsiet, lai datu aizsardzība tiktu veikta saskaņā ar nacionālajām prasībām. Ir ļoti būtiski, lai darbiniekiem būtu gan resursi, gan prasmes eh, savu darba veikšanai. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Silvijai Gijomai. Viņa pārstāv Eiropas parlamentu. Lielas paldies! Lielas paldies par eh, jūsu prezentācijām, par šiem ļoti svarīgiem dokumentiem. Mēs eh, redzam, ka tiek eh, norādīts, ka būs svarīgi sadarboties ar Eiropas aģentūrām un arī ar Interpolu. Gribētu dzirdēt jūsu viedoklī par Interpola un Eiropola sadarbības metodēm nākotnē, un jo īpaši tas attiecas gan uz datu aizsardzību, gan arī uz Interpola datubāzēm. Uh, jāsaprot, ka vismaz daļa no šīm datubāzēm tiek sastādītas vadoties pēc politiskiem mērķiem. Tāpat arī Eiropols būs atbildīgs par watchlist saskaņā ar ETIES regulu. Es gribētu zināt, kā jūs mēģināsiet tikt galā ar šo visnotaļ sensitīvo problēmu. Jā. Yeah. Aitäh, küsi-, <laughs> aitäh küsimuste eest ja paldies par eh, jautājumiem un eh, dod vārdu Veinrait kungam atbildēm. Paldies. Attiecībā uz PNR, protams, Eiropas Savienības tiesas nesenais nolēmums eh, joprojām tiek izskatīts, un tā ietekme noteikti būs plašāka, ne tikai tas attieksies uz Eiropolu. Uh, Galvenais, kas jāapsver, cik lielā mērā un kāda varētu būt ietekme uz eh, PNR direktīvas transponēšanu dalību valstu likumdošanā. Par to es nevaru spriest, bet eh, šobrīd šķiet, ka šis eh, jaunākais tiesas nolēmums neietekmēs mūsu programmēšanas dokumentu. Ja tam būs kaut kāda ietekme arī uz PNR direktīvu, tad tas ietekmēs mūsu darbības, jo Eh, šī regula palīdz arī īpašas funkcijas Eiropolam, lai veicinātu informācijas apmaiņu starp um, nacionālām pasažieru informācijas struktūrām un citām valstīm. Attiecībā uz Izraēlu mēs jau dažus gadus vedam sarunas par iespējamu sadarbības līgumu. Tas vēl nav noslēgts, tas tuvojas noslēgšanas fāzē, bet tad mums pietrūk laika iepriekšējā juridiskā ietvarā Un, kā teicu agrāk, Eiropola regulas ietvaros ir eh, jauns mehānisms paredzēts tagad, lai noslēgtu operatīvos līgumus. Un eh, tas ir vairāk pēc Eiropas komisijas iniciatīvas tagad, un mēs tagad eh, raugamies, vai tādu nu, priekšlaicīgāku līgumu mēs varētu noslēgt ar Izrēlu. Izrēlas tiesību sargājušo iestāžu kompetences un spējas ir ļoti augstas, un Eiropols katrā ziņā ir par eh, šī līguma noslēgšanu. Ja vien likumdevējs, protams, izlemtu par šī līguma noslēgšanu par Rietumu Balkāniem. Eh, papildus šim radikalizācijas jautājumam, jā, protams, ir jādomā par šo reģionu. Esam intensificējuši sadarbību ar visām Rietumu Balkānu valstīm, arī sadarbības līguma ir noslēgta praktiski ar visām no tām. Mums ir sakara oficieri ar eh, visu, visām reģionu valstīm sadarbībā ar Eiropolu un esam intensificējuši arī informācijas apmaiņu arī saistībā ar radikalizāciju un citām noziedzīgām darbībām. Uh, Mm, Talvītī kundze no Somijas, jā, es piekrītu, ka apmācība ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir arī CEPOL aģentūra, kas eh, nodrošina, lai Eiropolam būtu pieejami nepieciešamie resursi. Eh, jūs arī runājāt par Eiropolu, eh, kas zināmā mērā ir tāds kā nu, nu, kritērijs, lai varētu celt arī kompetences nacionālās iestādēs. Es pieņemu, ka Eiropolam ir zināma loma Mm, attiecībā uz tiesību sargājošo iestāžu kopienu Eiropas Savienībā, nu, tas nosaka kaut kādu līmeni. Mēs rūpējamies par šādu kopīgu izpratni, un mums ir arī svarīga loma veikt labākās prakses, apmaiņu, izplatību saistībā arī uz datu aizsardzību. Un runājot par praktiskiem īstenošanas soļiem, tas ir ļoti specifisks režīms, un es jau iepriekš Mm, par to runāja. Es domāju, ka tas ir labākās prakses modelis tajā ziņā, kā mēs nosakam standartus, piemēram, nolūka ierobežošanai, tāpat arī attiecībā uz EDPS, EDPS lomu. Tātad viss tie ir ļoti būtiski elementi, lai efektīvi varētu šo režīmu izmantot. Tālāk par ETIAS sarakstu un Interpolu. Jā, Interpola datu bāzēm ir uh, citi standarti, tā es izteiktos, salīdzinot ar mums Eiropolā, un mēs uh, apzināmies to. Tāpēc mums ir ierobežojumi attiecībā uz to, kādus Interpol datus mēs varam kopīgi izmantot no viņu datubāzēm, tikai tad, ja datu īpašnieki Eiropas Savienības dalībvalstīs mums dod uh, atļauju Mm, lai mēs paļautosies Interpol datiem, nu, tas nozīmē, ka individuāli vajadzētu tos izvērtēt katrā konkrētā gadījumā, ņemot vērā šo Interpol datu sākotnējo avotu, tātad no kuras dalībvalsts šie dati ir nākuši. Mēs automātiski Eh, teiksim, eh, neliekam uz eh, viena pakāpiena šo informāciju, ko mēs iegūstam no Interpola vai, teiksim, no kādas konkrētas valsts, no Francijas, piemēram. Tur jāskatās uz šiem avotiem, tāpat ir data aizsardzības standartiem un tā tālāk. Mēs labi apzināmies dažkārt mm, bāžas tā politiskajā līmenī par Interpola datu bāžu izmantošanu. Mēs to ļoti labi apzināmies, pieņemot lēmumu par to, kā mēs varam izmantot šādus datus. Paldies! Paldies! Un pārējām tad pie pārējiem jautājumiem. Svetāns Svetlāno kungs no Bulgārijas parlamenta lūdzu. Priekšsēdētāji, Vainrait kungs. Es eh, gribētu runāt par vairākām tēmām. Eh, programma 18. un 21. gadām ir tiešām detalizēta. Tas viss ir ne tikai Eiropola, bet arī, protams, dalību valstu un valstu valdību rokās. Tur ir runa par to, ko Interpols faktiski dara. Es tagad gribētu griezties pie Nacionālo parlamentu pārstāvjiem un prasīt, ko mēs darām kā uzraudzības mehānisms attiecībā uz mūsu tiesību sargājušām iestādēm savās valstīs, vai mēs kopīgi izmantojam informāciju, kāda mums ir. Ja mēs vēlamies, lai Eiropols varētu izpildīt savu daudzgadu programmu, tad viņiem ir nepieciešams pilnīgs analīzes kapacitātes, lai atbalstītu dalībvalsts eh, terorismu, eh, organizētās kibernoziedzības, citu noziedzības veidu eh, prevencijā. Dalību valstīm ir jāsniedz informācija, un ja dalību valstis nedalās informācijā ar Eiropolu, tad Eiropols nevar sniegt mums lietojumu produktu. Gribētu īpaši pateikties uh, Robam uh, Veinraitkungam, kurš uh, desmit gadu laikā ir padarījis Eiropolu par tādu kā centrālo punktu, kas uh, vāc nepieciešamo informāciju no uh, dalību valstīm. Gribu uzsvērt, cik uh, svarīgs ir Eiropols komunikācijās ar trešajām valstīm. Uh, Jūs runājat par strateģiskiem partneriem, un jūs izteicāties par Turciju, un es uh, augstu novērtēju jūs teikto. Tāpat arī par to, kas notiek tuvējos austrumos, Irākā, Sīrijā. Tas viss ir jāņem vērā. Ir vielas, kas tiek eksportētas no dalību valstīm un kas tiek izmantotas tālāk heroīna ražošanai šajās valstīs. Pie mums ierodas uh, daudz bēgļu, un es domāju, ka zināmā mērā arī noziedzība līdz ar šiem bēgļiem pārvietojas arī uz Eiropas Savienību. Tāpēc mums ir jārīkojas atbildīgā veidā un jāsniedz informācija un kopīgi jāizmanto šo informāciju dalībvalsts starpā. Tika arī uzdots jautājums pirms pāris minūtēm, un jūs runājāt par Rietumu Balkāniem un par uzsvaru uz Rietumu Balkāniem. Rietumu Balkāni, izņemot Austrijas, eh, Bulgārijas, Rumānijas trio, Šķiet, ka šīs valstis uh, var tik tiešām nodrošināt uh, drošībai, tad, ja tās uh, iekļaujas šajā informācijas apmaiņā, un ar tā mēs arī sadarbojamies. Veinrait kungs, liels paldies, ka esat strādājis ar mums tādā kopīgā komandā. Paldies par to uzticību, kāda mums tagad ir Eiropolam, un es domāju, ka tas ir pateicoties jūsu personīgiem dāvumam. Rumānija jums pateicis, kopā esam daudz eh, panākuši, un mums ir bijušas veiksmīgas darbības, lai nodrošinātu Eiropas Savienības eh, drošību. Paldies, priekšsēdētājs. Armiņš Šusterkungs no Bundestāga lūdzu. Dem Lob des bulgarischen Kollegen anschließen, Herr Wainwright. Ähm, deswegen hätte ich von Ihnen gerne auch. Es pateicos mūsu uh, cienījamam viesim Veinrēt kungam. Runājot par datu aizsardzību. Es gribētu saņemt tādu precīzāku viedokli no Eiropola, kā Eiropolam vajadzētu attīstīties nākotnē un kādas ir eh, jūsu vēlmes. Un tāpat arī kavēkļi vai politiskie šķēršļi. Vai tā ir tāda naiva, eiropeiska domāšana, mm, uzskatot, ka mēs varētu izveidot tādu patiesu kopēju terorismu apkarošanas centru, vai jūs esat optimistiski noskaņots par to 50 darbinieku 2016. gada sākumā? Jāsaka, tas ir tāds pieticīgs sākums, nezinu, kāda ir pašreizējā situācija, bet es gribētu dzirdēt no jums. Kāds ir jūsu skatījums eh, no Eiropola puses par uh, kopīgo pret uh, terorismu centru. Es bieži vien dzirdu šādu politisko pieprasījumu par to, ka nepieciešama Eiropas robeža apsardzes policija. Nezinu, cik tas ir pamatoti, bet es domāju, ka mums vajadzētu runāt arī par Eiropas uh, noziedzības apkarošanas biroju un gribētu zināt, kāpēc tas nav viens no Eiropola mērķiem. Un visbeidzot. Daudz terorisma uzbrukumi sākas ārpus Eiropas, bet tiek izpildīti Eiropā. Tāpēc domāju, ka Interpols varbūt eh, nav ticis eh, pilnībā novērtēts kā organizācija, runājot par datiem, ārpus, kas ierūgūti ārpus Eiropas, bet ko varētu izmantot Eiropā. Jūs, man liekas, to ļoti labi aprakstījāt. Mans jautājums ir tāds, vai joprojām ir šķēršļi, kurus mums vajadzētu likvidēt tā, lai Eiropols un Interpols varētu labāk sadarboties, vai arī jūs piekrītat pašreizajā situācijā? Suur tänu! Järgmine küsimus proua Katariina Kin-. Paldies, Kiniči kundze no Eiropas parlamenta. Grazie, grazie, prezidente. Paldies eh, priekšsēdātāji, paldies arī Veinrait kungam par eh, prezentāciju. Es uh, strādāju arī uh, budžeta kontrolas komitejā, esmu bijusi arī Eiropolā un uh, vēlreiz nesen biju Eiropolā un padziļināju arī savu zināšanas par dažādām tēmām. Un es esmu varējusi konstatēt un arī uh, saku to kā itālieti, kas tik tiešām patiesi tic uh, sadarbībai. Uh, esmu pareizi konstatēt, eh, cik eh, efektīvs eh, ir Eiropola darbs bijis un visu laiku arī veicot tādu uzlabošanu, un viņi nepārtraukti turpina demonstrēt šo pievienoto vērtību, cīnoties pret eh, dažādām noziedzības formām, sniedzot atbalstu dažādām valstīm. Un tieši balstoties uz šo informācijas vākšanu un kopīgo izmantošanu, kas eh, ar sienas sistēmas palīdzību tā tad ir daudz precīzāka un uzticamāka. Un gribētu sniegt nu, tādu pārdomu punktu par sekojošo. ASV, piemēram, pirms kaut kādu laiku jau esam dzirdējuši runas, ka sadarbība ar Eiropolu ir e, ļoti būtiska, it īpaši, tāpēc gribu uzdot jautājumu. Runājot par šiem ārvalstu kaujiniekiem, e, diemžēl arī nesenajos uzbrukumos atgriežas šis jēdziens šie ārvalstu kaujinieki un gribētu jautāt. Tātad šis ļoti konkrētais, specifiskais jautājums, ko nākamajā programmēšanas ciklā varētu darīt vairāk šajā sakarībā. Un eh, varbūt arī pāris vārdus par eh, budžeta jautājumu. Un es atbalstu, saprotu, ka jā, mēs kā eh, parlaments cenšamies nodrošināt nepieciešamo budžetu atbilstoši Eiropola vajadzībām. Varbūt jūs varētu sniegt vēl kādu papildus informāciju. Uh, tieši par programmēšanas aspektu, pārskatot arī programmēšanu, tāpat arī par iekšējo auditu sistēmu, eh, kas eh, cenšas arī sniegt palīdzību Eiropolam, lai varētu maksimāli un ehm, efektīvi izmantot eh, šos Eiropolam sniegtos resursus, lai varētu veikt efektīvā veidā šo sadarbību cīnoties pret pārrobežu noziedzību. Paldies! Paldies par visiem šiem jautājumiem. Tagad dodu atkal vārdu Veinrait kungam. Paldies, priekšsādātāji! Paldies visiem par uh, laipniem, labiem komentāriem par uh, Eiropolu. Svetāno kungs uzsvēra ļoti svarīgu lietu. Kad mēs runājam par Eiropolu un Eiropolu darbu, mēs runājam ne tikai par uh, centrālo biroju Hāgā, bet par visu, visām tiesību sargājušām iestādēm Eiropas Savienībā, ko Eiropols pārstāv, un ir tāda kopīga prasība, lai šī kopējā kopiena arī strādātu kopā. Par informācijas apmaiņu Eiropols nebūtu nekas bez datiem, ko vāc nacionālās iestādes. Tātad tiešām nebūtu nekas, tāpēc eh, šis komentārs ļoti pamatots, ka dalību valstīm vajadzētu pastīties arī spogulī un pavē, uzdot jautājumu, kādu lomu katra valsts spēlē eh, kopējā drošības eh, kontekstā Eiropā. Protams, ne katras dalībvalsts sniegums ir varbūt tik liels kā citas dalībvalsts, bet vispārīgi runājot, visu dalībvalsts sniegums ir uzlabojies pēdējos gados. Ir ja īpaši Bulgārija. Svetlāno kungs runā no pieredzes, eh, viņš ir eh, bijis eh, iekšlietu ministrs, un tur mēs redzējām lielu uzlabojumu. Bulgārijas varas iestāžu sadarbībā ar Eiropolu. Protams, mēs arī uh, Mm, runājam par Turciju, Rietumu Balkāniem, es gribētu, lai Turcija būtu ciešāk iesaistīta, integrēta Eiropola darbā. Jāsaka, mums joprojām nav sadarbības līgums operatīvā līmenī ar Turciju. Un uh, tas ir tāds iztrūkstošais elements mūsu uh, spējā cīnīties pret uh, migrantu un nelegālu pārvadāšanu, migrantu kontrabandu, tāpat arī saistībā ar šiem ārvalstu kaujiniekiem, citām formām. Šusterkungs uzdeva jautājumu, ko daudzi cilvēki man uzdod, arī žur žurnālisti. Kāds ir man nākotnes skatījums, vai es ticu Eiropas Savienības um, FBI? Federālās izmeklēšanas birojam. Nu, neteikšu, ka par to es īpaši aizdomājos. Tā varbūt nav tā realitāte, par ko es domāju. Eiropas līguma ļoti skaidri e, nosaka, ka Eiropolam nevar būt nekādas izpildu pilnvaras. Tā ka, manuprāt, tas jau ir eh, nu, šī jautājuma sākums un beigas. Jo tādā gadījumā rastos pavisam cita paradigma Eiropolam nākotnē. Tas nebūtu vienkārši nākošais solis tā evolūcijā, bet tas būtu pilnīgi cits ietvers Eiropolam. Un tad būtu, es teiktu, ka jāsāk viss no sākuma. Es nesaku, ka to nevajag eh, vai nevar darīt, varbūt, ka to varētu darīt, bet priekš tā būtu nepieciešams pilnībā pārskatīt Eiropolu, jo šobrīd um, sava direktora darbības termiņa laikā tā vietā, lai mēs darbotos kā tāds pilnvērtīgs atbalsta mehānisms, izmantojot daknu tehnoloģijas un jāsaka šajā jomā arī mums ir bijuši zinām panākumi. Ja tā vietā jūs gribētu radīt policijas uh, vienību spēkus, kas uh, Eh, veiktu izmeklēšanu, veiktu arestus uz vietas, nu tad tas vairs nav Eiropols, tas ir kaut kas cits. Un, ja tas ir iespējams un vēlams nākotnē, tad tas ir pilnīgi politisks jautājums, un Eiropola izpildu direktoram katrā ziņā jāsaka, jāsako nospraustai politiskajai līnijai, kas šobrīd ir pilnīgi skaidra, un mēs uh, koncentrējamies uz savām spējām. Tāds arī ir tas mans skatījums. Jā, kiberjomā mums ir jāinvestē vairāk, mums ir jāizstrādā savas kompetences kopā ar privātiem partneriem, ar dalībvalstīm, mums ir jākļūst vēl digitāli spējīgākai organizācijai nākotnē. Par terorismu joprojām tas ir lielākais izaicinājums mums. Uh, joprojām tātad strādāt pie šī uzticamības jautājuma ar dalību valstīm. Pēdējo astoņu gadu, astoņu gadu laikā esam diezgan daudz to panākuši organizētās un kibernoziedzības jomā, tātad esam panākuši tā diezgan augstu standartu kibernoziedzības jomā. Praktiski vairs nenotiek Eiropā neviena kibernoziedzības izmeklēšana bez Eiropola iesaistīšanās. Terorismu ziņā tas nav tā. Un Man ir žēl, ka sava darba laikā nesmu panācis to, ka dalībvalsts būtu pilnībā pārliecināts un lai tās simtprocentīgi sadarbotos ar Eiropolu terorisma uh, gadījumos. Tas ir daudz eh, labāks, tātad šī sadarbība uzlabojusies pēdējo trīs gadu laikā, ņemot vērā tās traģēdijas, kas ir notikušas Eiropā, bet joprojām tas nav vēl perfekti. Tas man satrauc, tāpēc, ka ir lieli šie terorisma draudi un tāpat arī šī terorisma profila dēļ. Uh, Mm, teroristiem bieži vien ir šis kriminālā, kriminālā vēstule, un Eiropolā mēs vācam datus, un ļoti bieži mēs eh, varam sniegt šo atslēgas elementu izpratni eh, terorisma darbībām, un eh, mums tas viss ir pieejams tādā ļoti pamatīgā veidā mēs šobrīd sadarbojamies ar slepeno dienestu pret terorismu grupu, lai eh, šo saskaņošanu panāktu labākā līmenī, spērt nākošos soļus, bet vēl tas viss nav nodrošināts. Ceru, ka nākotnē mums tas izdosies. Tāpat Eiropols un Interpols. Tātad domāju, ka šis status, ko šobrīd ir pareizs, ņemot vērā, ka jā, tehniskajā līmenī mēs varbūt varam vēl uzlabot savu darbību, bet uh, darbs norit jau. Činičī, kungs, paldies par jūsu komentāriem. Protams, kundze, paldies. Eh, protams, sadarbība ar Itāliju arī ir bijis viens no virzošiem spēkiem Eiropola attīstībā un eh, cīņa pret mafijas struktūrām. Teiksim, tas arī mums ir ļoti lielā mērā palīdzējis attīstīt kompetences eh, sadarbībā ar visu Eiropu par šiem ārvalstu kaujiniekiem. Domāju, ka mums ir vairāk jāinvestē, lai, sapros, lai saprastu viņu profilu. Terorismu draudi, ar ko mēs saskaramies šodien, ir sarežģīti, jo ir ne tikai šie ārvalstu kaujinieki, kas atgriežas, bet tāpēc arī, ka ir tūkstošiem radikalizēta individu, kas jau dzīvo mūsu vidū. Tā ka mums ir jāstrādā pie profilēšanas abās eh, šajās jomās par budžetu. Eh, paldies par šī parlamenta ieguldījumu, lai par, par rasto papildus finansējumu Eiropolam, kas ir absolūti nepieciešams mums. Mums ir iekšējs pienākums, un jums pilnīgi taisnība, ka mēs veicam tās reformas, ko varam, lai uzlabotu Eiropola budžeta efektivitāti, un pēdējos gados esam mm, samazinājuši savas administratīvās izmaksas, esam posteņus pārcēluši no tātad administratīvajām jomām uz operatīvajām jomām, esam samazinājuši menedžeru skaitu, esam integrējuši savus menedžmenta struktūras, tātad esam maksimizējuši savus operatīvos resursus, cik vien varam. Katru gadu uh, izvērtējot vakances gada beigās, eh, nu, šis rādītājs ir ļoti zems, tas ir rādītājs tām reformām, ko mēs esam veikuši, un tas ir rādītājs arī par Eiropolu kā organizāciju. Paldies uh, eh, Veinvēt kungam. Es eh, pārstāvu prezidentūru, bet pārstāvu arī Igauna. Igauna ir maza valsts, bet uh, tā ļoti labi izprot eh, starptautiskās sadarbības lomu un to, cik svarīgi ir dot ieguldījumu arī no mazvalstu puses šajā sadarbībā. Mēs eh, darbojamies ļoti aktīvi un aktīvi arī dodam savu ieguldījumu, un mēs ļoti novērtējam eh, sadarbību Eiropola ietvaros ar šo sakaru darbinieku palīdzību, Mēs vakar un šodien daudz eh, runājam par eh, datu bāzēm, par kopīgu šo datu bāzu izmantošanu. Mēs visi ceram, ka šī analītiskā darba produkti, ka tos mēs varēsim iegūt un izmantot ātrāk eh, pēc mūsu pieprasījuma. un arī, lai Eiropola darba efektivitāti varētu uzmantot. Arī es gribētu sirsnīgi pateikties Veinbraita eh, kungam par eh, visu viņa veikto darbu. Paldies Veinbraita kungam par atbildēm uz visiem jautājumiem. Tas viss mums ir bijis ārkārtīgi noderīgi un interesanti. Tātad uzzināt par jūsu darbu, bet tas arī dod eh, zināmas cerības par nākotnu un par mūsu turpmāko sadarbību. Lielas paldies jums! Thank you. Dear colleagues, uh, Raivo, thank you very much. Cienījamie kolēģi, uh, liels paldies uh, Raivo, paldies arī Veinrēt kungam, viņš tagad dodas uh, projām mūsu parlamentāro kolēģi pavadībā. Paldies Veinrēt kungam par visu viņu un viņa komandas veikto darbu. Es gribētu lūgt tagad divu minūšu pauzi, pirms pāriesim pie reglamenta sadaļas. Mums vienkārši vajag pāris minūtes, lai saorganizētos. Ja jums priekšā ir reglamenta projekts, tad mēs sāksim darbu pie šī reglamenta projekta burtiski pēc pāris minūtēm. Paldies!

Colleagues, uh, there are some members outside if you would like to. Kolēģi, daži ir izgājuši ārpus zāles, būtu ļoti laipni jūs norādīt kolēģiem atgriezties zālē. Turpināsim darbu. just um, aware that some members are outside making calls and so on, but. Daži kolēģi acīm redzot vēl nav atgriezušies zālē, vēl ir ārpusē. Ja kāds varētu aicināt visus atpakaļ zālē, būtu ļoti labi. So, colleagues. Kolēģi, paldies vēlreiz par uh, vakar uzsāktajām ļoti labajām diskusijām. Uh, Dievs te mēra uh, vadīja vakar manā vietā šīs diskusijas un uh, arī Aiku kungs piedalījās. Tātad paldies visiem par vakardienu. Gribētu pateikt sākumā, pirms ķersimies pie reglamenta, Eh, ceru, ka mums izdosies apstiprināt šo reglamentu un eh, uzklausot diskusijas, eh, šķiet, ka visi klātesošie gan no nacionāliem parlamentiem, no Eiropas parlamenta, visi runāja par to, ka nepieciešams stiprināt Eiropolu. Tāpat arī uzklausījām Robu Veinraita stāstījumu, komentārus no zāles, un atkal viss bija vērsts tieši uz organizācijas eh, stiprināšanu, un tas ir tas svarīgākais eh, mums, gan Eiropas, gan eh, dalībvalstu parlamentiem, un Diezde Mērskungs droši vien arī kā referents šajā dosjē ir viensprātis ar visiem pārējiem, ka mēs redzam Eiropolu kā tādu mm, veiksmes stāstu, bet mums tagad ir jāķers pie mūsu kopējās uzraudzības grupas reglamenta un jācenšas efektīvi arī šo procesu tad novadīt. Šķiet, ka sākotnējās debats par reglamentu parādīja dažādās nostājas, bija delegācijas, kas iesniedz grozījums, izteicās par iesniegtiem grozījumiem. Man ir prieks, ka par vairākumu šo iesniegto punktu grozījumu nostājas nebija pārāk atšķirīgas. Ar līdz priekšsēdētāju mēs centāmies rast eh, kompromisa priekšlikumus, kas arī tagad atrodas jūs, kas ir jums priekšā. Tā tad eh, tāda kopsavilkuma veidā aiziešu cauri šīm tēmām. Daudz no jums ir lūguši vārdu, bet pirmām kārtām es gribētu eh, iziet cauri šiem kopsavilkuma kompromisa priekšlikumiem. Tātad lūdzu iepazīstieties ar šo kopsavilkumu un Pēc tam raudzīsimies, vai varam uh, tos apstiprināt, vai arī jūs joprojām tomēr gribēties, gribēsiet izteikties. Tātad pirmām kārtām uh, prezidentūras trojka tiks iekļauta uh, grupas darba kārtībā. Tātad tas bija viens no uh, minētiem punktiem vakar. Otrām kārtām uh, Tagad būs skaidra atsauce uz uh, sekretariātu, uh, kurā būs darbinieki no parlamenta un uh, no prezidējošās valsts parlamenta. Mm, tie cieši sadarbosies ar iepriekšējo un nākošo prezidentūru un palīdzēs līdzpriekšsēdātājiem, kā tie dara šodien papildus sadarbībai administratīvā līmenī ar Briselē esošu pārstāvju uh, palīdzību, un šādu pārstāvi jau Briselē ir trešām kārtām. Eh, par vienprātību lēmumu pieņemšanā esam pievienojuši vārdus in principle angļu valodā, lai pilnībā atspoguļotu runātāju secinājums. Ceturtām kārtām par izteikšanās laiku esam svītrojuši ierobežojumu, un tie būs līdzpriekšsēdētāji, kas lems par to konkrēti uz vietas. Pie, piektām kārtām esam izstrādājuši kompromisu par iespēju uzdot jautājumus Eiropolam. Šis ir jaunais punkts 4.1a, kur arī ir norādīts, ka rakstiskus jautājumus ir iespējams uzdot. Tātad 4.1a jaunais punkts, tur ir rakstīts, ka uh, kopējās parlamentārās uzraudzības grupas locekļi var uzdot uh, mutiskus un rakstiskus jautājumus Eiropolam, lai saņemtu mutisku atbildi um, uzraudzības grupas sanāksmē. Mums vajadzētu arī norādīt Eiropolam, ka Zināmos gadījumos arī rakstisku atbildi varētu būt iespējams prasīt, un iespējams to arī vajadzētu norādīt. Tātad tas ir jautājums par rakstiskajiem jautājumiem 41a jaunajā apakšpunktā. Sastām kārtām par eh, tulkošanu, tulkojumu visās, mutisko tulkojumu visās valodās, to mēs iekļāvām. Eh, izmaksas eh, par šo papildus mutisko tulkošanu. Tātad tās seks attiecīgie parlamenti, kas lūg šo tulkošanu. Septītām kārtām esam iekļāvuši arī punktu par regulārām atskaitēm. Uh, Eh, uzraudzības grupas ietvaros. Eh, tālāk līdzpriekšsēdētāji turpinās rast eh, risinājumus attiecībā uz apakšgrupām devītām kārt par Dāniju. Par Dānijas līdzdalības līmeni uzklausījām visus, kas izteicās. Dānijas delegācija pauda, Dānijas nostāja ļoti skaidri un tāpat arī citas delegācijas un arī Eiropas parlamenta locekļi pauda savu nostāju. Kopīga pozīcija vēl nav kristalizējusies, un tāpēc mēs eh, aicinam atstāt šo tēmu, lai to vēl pārunātu un par to lēmtu nākamajā sanāksmē Bulgārijā. Um, tas nozīmē, ka Dānijas pārstāvi tiks uzaicināti arī kā šodien, un uh, šī tēma tai nevajadzētu bloķēt uh, to vienprātību, ko mēs cerams varētu panākt par šo dokumentu šodien. Uh, ir ļoti skaidri, kāda bija kopējās uzraudzības grupas uh, valdes uh, pozīcija, bet šajā ļoti svarīgā jautājumā es negribētu, lai tas bloķē vispārējo. Ja delegācijas piekrīt šim uh, kompromisu tekstam, tad mēs varētu par to vienoties. Mans priekšlikums kolēģi tā tad uh, ņemot vērā arī um, visas prezentācijas. Tātad es nu, dzirdēt, vai jūs piekrītat vai nē. Es tagad gribētu dot vārdu līdz priekšsēdētājiem Raivo Aikam lūdzu. Aitäh, suur tänu, härra Moraes. Ähm, Paldies äh, Moraes kungam äh, šiem sniegtajiem skaidrojumiem. Kā līdzpriekšsēdētājs es äh, piekrītu, jā, esam labi pavirzījušies uz priekšu šajā kompromisā, un man šķiet, ka esam panākuši eh, būtisku progresu, un mēs varētu reglamentu, cerams, apstiprināt. Un tāpat arī gribētu ierosināt neizvērst pārāk garas eh, detaļas par šo sadarbības ietvaru, jo mūsu mērķis ir runāt par jautājumiem pēc būtības. Tātad runāt par Eiropola eh, nozīmi, par to, kā tas labāk varētu eh, dot ieguldījumu ar savu darbu. Bet, protams, ka šis eh, jautājums arī ir ļoti svarīgs, un paldies par visiem um, ierosinājumiem, um, priekšlikumiem no jūsu puses. Tie ir bijuši ļoti noderīgi, ļoti konstruktīvi arī. Arī mūsu eh, delegācija pilnībā mm, atbalsta mm, šo dokumentu un Un visi šie e, priekšlikumi ir bijuši ļoti svarīgi, jo nu, tas ir stiprinājis arī visu nacionālo parlamentu iespēju paust savu balsi. Tātad e, jautājumi, kas nav izdiskutēti līdz galam, ir e, Dānijas jautājums. Tas paliks šobrīd neizlemts par Dānijas novērotāja statusu. Tātad šo divu dienu laikā esam, neesam panākuši tādu galīgu vienošanos šajā jautājumā. Mm. Tātad politiskā un juridiskā plāksnē mums vajadzētu panākt par to vienošanos. Varbūt arī nepieciešams mums vairāk laika, lai to visu vēl izdiskutētu. Un jautājums par apakšgrupām. Varbūt, ka tas eh, visiem nebija skaidrs, par ko īsti eh, ir runa, ar ko nodarbosies šīs apakšgrupas, un eh, te arī man šķiet, ka varbūt būtu labāk noteikt to, kā mēs radīsim, veidosim šīs apakšgrupas, kā tās darbosies un kāda būs arī to darbības uzraudzība. Tātad tas arī viss no manas puses pēc būtības un ceru, ka e, šodien mums izdosies uh, apstiprināt uh, šo mūsu iekšējo reglamentu. Paldies! Uh, kolēģi, 17 no jums ir pieteikušies, izteikušies tikai 17. Bet pirms mēs dodam jums vārdu, gribu jautāt, vai kāds iebilst pret izmaiņām, vai arī mēs tomēr vienprātīgi varētu apstiprināt uh, šo reglamentu. Un tad tie kolēģi, kas tomēr vēlas izteikties, varētu izteikties pēc tam. Varbūt tāds būtu tāds loģiskais uh, risinājums. Vai kāds ir pret? Kornīlī, lūdzu. Ich bin nicht ähm, gegen die. Es neesmu pret visu šo reglamentu, to es gribētu skaidri norādīt, bet es domāju, ka šeit trūkst viena punkta. Dānija tiek izlēsta, labi, tas būtu kārtībā, bet es nedomāju, ka mēs esam pietiekami labi atrisinājuši tiesības uzdot jautājumus. Es saprotu, ka ir labi, ka tagad jautājums var uzdot, bet īsti nezinu, kāpēc uz jautājumiem var atbildēt tikai mutiski. Mani kaitina arī tas, ka starp um, šīm sanāksmēm nav paredzēta iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Mm, nesaprotu, kāpēc uh, jautājums ir uzdot tikai sanāksmēs. Uzskatu, ka šo Vācijas priekšlikumu vajadzētu paplašināt. Galu galā tie runa par uh, demokrātiju, kā mēs risināsim uh, šos jautājumus. Tātad mēs nevaram sev atstāt iespēju uzdot jautājumus tikai sanāksmi formātā. Before, um, other colleagues... Pirms uh, citi kolēģi izteiksies, es uh, saprotu, ka tas varētu būt arī par šiem rakstiskiem jautājumiem, par ko es centos jau izteikties savā sākuma uzrunā. Vai es drīkstētu izteikt uh, priekšlikumu, Kornīlija, varbūt lūdzu uzklausiet uzmanīgi manis teikto, tas var būt atbildēs zināmā mērā uz tām bažām, ko kolēģi ir pauduši. Es ierosinu sekojošo. Pilnībā piekrītu um, šajā punktā. Jaunais kompromiss 41a tiesības uzdot jautājumu. Tur ir rakstīts, ka uh, kopīgās uh, uzraudzības grupas locekļi var uzdot mutisks un rakstisks jautājums, lai saņemtu mutisku atbildi uh, parlamentārās uzraudzības grupas sanāksmē. Es domāju, ka konsensus šeit ir tāds, ka vajadzētu tātad, ka var uzdot mutiskus un rakstiskus jautājumus, lai saņemtu mutiskas uh, un rakstiskas atbildes uh, parlamentāras uzraudzības grupas sanāksmē. Jautājums par šīm, par uh, tāda lieta saistībā ar šīm rakstiskajām atbildēm ir tāda. Diezde Mērs kungs arī jau par to izteicās. Dažkārt tā būs tāda nu, noslogojuši situāciju Eiropolam. Mēs saprotam, ka tā ir neliela organizācija. Tas varētu būt diezgan tāds smags uzdevums. Ja mēs izdarām šādu grozījumu, tad tas ir jāizdara saprotot, ka valde, eh, tad, eh, ja to darītu, tad darītu to eh, tikai atsevišķos gadījumos un tiešām tad, kad tas ir nepieciešams. Tā tad ir jābūt tādai proporcionālai pieejai, tā lai mēs neprasam rakstisks atbildes Eiropolam pārāk bieži, bet tikai tad, kad tas tik tiešām ir absolūti nepieciešams. Uh, Es domāju, ka šādā veidā mēs nodrošināsim šo atbildības struktūru. Es uh, atbalstīju šādu izmaiņu, jo es domāju, ka, nu, jā, tas ir ne tikai mūsu kolēģis, nu, pat minētais, bet es domāju, ka tās ir tādas, nu, plašāks bažu jautājums uh, eh, daudz vidū. Tātad ar šo izmaiņu to es gribētu ierosināt, ka kā priekšsādātājs, eh, arī no līdzpriekšsādātāja puses, un gribētu uzsvērt no priekšsādātāja puses, ka tam uh, Tātad, ja mēs iekļaujam šīs rakstiskās atbildes, ka tas ir proporcionāli, tad eh, jātiecina un uh, arī bulgāru kolēģiem gribu norādīt, lai tas tiktu vēlreiz uzsvērts nākošajā sanāksmē, kad mēs to nodosim Eiropolam. Vai tā būtu pieņemama izmaiņa? Es te tagad raugos uz kolēģiem. Tātad 2, 1, 4, 1, A eh, punkts. Tātad jūs neapmierina šī izmaiņa, kāpēc jūs neapmierina? Vai kāds eh, varētu tad izteikties par šo punktu? viena delegācija, kas grib izteikties Vācijas delegācija. Labi, lūdzu jums vārds, un tad izskatīsim šo punktu attiecīgi. Eh, Priekšādātāji, liels paldies, ka devāt man vārdu. Vispirms es eh, vēlētos eh, izteikt vispārīgu komentāru par procedūru. Manī pārsteidz, ka Eh, tiek eh, teikts, ka mums ir jābalso par grozījumiem pirms mēs eh, varēsim diskutēt par šiem grozījumiem, kā tas bija paredzēts darba kārtībā. Es gribētu vispirms uzklausīt tos 17, kas ir pieteikušies runāt, pirms mēs balsosim par šo priekšlikumu, kas ir sagatavots. Par jautājumiem. Domāju, ka Šeit mums vajadzētu skaidri norādīt, kā pastāv iespēja uzdot rakstveidu jautājumus arī starp šīm abām sanāksmēm. Šādas tiesības piemīt kontrolas iestādēm, un tās nav tikai tiesības, bet arī pienākums. Proti šie jautājumi ir jāuzdod tad, kad tādi rodas. Varbūt mēs varētu formulējumu mazliet mainīt, lai tas būtu skaidrs. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, paredzēt formulējumā, ka šos jautājumus var uzdot tad, kad tie attiecas uz parlamentāro kontroli. Un uh, tātad šos jautājumus var uzdot uh, tad, kad uh, tie rodas, kad ir kāda steidzama vajadzība uzdot jautājumu un saņemt uz to atbildi. Domāju, ka arī nepietiek ar to, ka mēs saņemsim atbildes tikai sanāksmēs, jo tas mums nenodrošinās iespēju veikt parlamentāro kontroli. Okay, thank you very much. Um, okay. Liels paldies par abiem šiem punktiem. Ja vēlamies nonākt pie 17, 16, respektīvi 15 ieguldījumiem, kas uh, bija pieteikušies, jo Ernsts kundze jau izteicās, un tad to mēs arī darīsim. Labi, tas, protams, arī varbūt ir tas labākais. Otram kārtām par, par uz 4.1a pārmaiņas, nu, ierosinu tomēr to veikt. Vienīgais tehniskais jautājums šajā gadījumā ir tāds, ka mums šīs izmaiņas vēl ir jās, jānoformulē. Tagad tur būs rakstiskas atbildes, jo tādas ir prasības, ko izteica gan parlamenta puses, Sernas kundze arī to teica, jūs ar tāpat nacionālos parlamentus pārstāvot, un tāpēc, lūk, šo 4.1 mēs pārstrādāsim. Tad rakstiska atbilde. Protams, ka kaut kas mums būs jādara arī Bulgārijas sanāksmē. Šo, šo tas būs jātiec uz nākamo sanāksmu. Šobrīd mēs tikai mutiski to varam darīt. Es ceru, ka tas būs pieņemams šobrīd. Tātad procedūra vēl būs šeit jāprecizē šim, brīžim, šim brīdim. Tātad pieņemam mēs šo noteikumu tālāk Bulgārijas sanāksmē, tad, kad tas būs noformulēts. Es ierosinu 4.1a pārstrādāt, ņemot vērā nu, manis nu pat izteikto priekšlikumu, respektīvi rakstīt šeit rakstisku atbildi. Bulgārijas sanāksmē tad tādā gadījumā mēs varētu šo punktu apstiprināt. Un nu, Bulgārijas pārstāvs tūlīt arī izteiksies. Piekrītat? Jā. Nu, lūk, labi. Yeah, exactly. Sorry. Jā, atvainojiet, man nu pat atgādināja, ka sanāksmē Bulgārijā Būs arī citi jautājumi. Dānija, apakšgrupas un šis jautājums. Tātad šis punkts tiks pārstrādāts, papildus pieliekot šo daļu par rakstiskajām atbildēm. Un tas tātad tiks skatīts Bulgārijas sanāksmē. Tieši tā, kā to teica, nu pat Vācijas delegācijas pārstāvs un Ernsts Kunze. Ja? Labi? Labi, ja varat man piekrist vai ja visi citi arī piekrīt, tad darīsim tagad tā līdz priekšātātājs man piekrīst. Mēs šobrīd uzklausīsim visus runājam, runātājus, lūkšu visus izteikties lakoniski un secīgi. Un tad, kad visi būs uzstājušies, tad tādā gadījumā es likšu jums priekšā mm, um, balsot par šiem procedūras noteikumiem, izņemot minētos trīs, kas tiks skatīti Bulgārijā. Un tātad vispirms saraksta sākumā Dimitrija kungs no Kīpras parlamenta. Lūdzu. Priekšādātāji pateicos, godātie kolēģi. Teksts, kas mūsu priekšā ir šodien, ir labs pamats. Tas tiešām ir ļoti labs dokuments. Kamēr ir neliela problēma ar tulkojumu, acīm tot gribētu visus pieturēties pie divām minūtēm. Cik ir Is the interpretation okay now? Vai angļu kanālā šobrīd ir angļu? Jā. Κύριε Συμπροέδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπα και πριν, Godātie līdzpriekšādātāji, godātie kolēģi, kā jau es nu pat teicu, šis mūsu priekšā noliktais teksts ir ļoti labs pamats. Tur lielā mērā ir atspoguļots mūsu vakardienas diskusijas. Tomēr ir vairāki punkti, kas tomēr tekstā iekļauti nav. It īpaši mūsu grozījumus neredzu. Mēs runājām par konkrētiem punktiem vakar. Otrais pāns par dalībniekiem un novērotājiem, 3.2 pāns par biežumu ar kādu sanāksmes tiek rīkotas. Un tā kā Eiropola ziņojums ir jāsagatavo katru gadu līdz 30. novembrim, tad tādā gadījumā es uzskatu, ka tas būtu labs atsauc, atspērienpunkts, bet šobrīdējā versijā tas mums nav pieņemam, jo mēs uzskatām, ka šobrīd vēl šī procedurālie noteikumi nav pietiekami e, visaptveroši. Te ir trūkstošas daļas, un trūkst ne tikai to divu daļu, par ko jūs runājāt, Dānija un apakšgrupas, bet vēl ir arī citi problemātiski jautājumi. Un es gribētu, lai mūsu priekšlikumu un grozījumu tomēr tik ņemt vērā. Klaids Solī no Lordu palātas Lielbritānijā priekšādātāji, paldies! Man ārkārtīgi interesanti šķita visas šīs debatas, un es domāju, ka arī ziņojums pašos pamatos ir labs un būtu jāvirz uz priekšu. Lordu palāta jau no savas puses eh, ziņoja par drošību un polis, policijas sadarbību ar Eiropolu pēc Brexit. Viena no lietām, ko gribēju šobrīd teikt, ir tas, ka ar ļoti lielu, nu, ar līdzjūtību klausījos Dāņu priekšlikumu pozīcijā, bet es saprotu kompromisu, pie kā esam nonākuši. Tas šķiet visai saprātīgs. Realitāte gan šajā, gan arī citur, nu, teiksim, attiecībā šīs rakstiskajām atbildēm apakšgrupām tam līdzīgi ir tāda, ka šie noteikumi jau nav iecirsti akmenī. Tas jau nav tā, ka viņi būs spēkā mūžīgi mūžos āmen. Tos var mainīt ne katru piekto minūti, nē, bet laika gaitā darbam turpinoties izmaiņas būs iespējams. Un tāpēc šis priekšlikuma pārlikšana uz protams, Bulgārijas sanāksme ir laba. Es esmu tāds deputāts, kas acīm redzot no parlamenta, kas atstās eh, Eiropas Savienību, tāpēc varbūt mans padoms nav tik vērtīgs, bet tomēr esmu politiķis, kurš nebija apmierināts ar referendumiem. Vispār man nepatīk referendumi par tādām ļoti sarežģītām lietām tajos gadījumos, kad valdība, kas ir pieļāvusi kaut kādas kļūdas, pēc tam pēkšņi ļauj sabiedrībai pieņemt kaut kādu vēlumu. Tas nav ne liederīgi, ne konstruktīvi, nedz arī beigās tas, ko valdība ir gribējusi. Un situācija ļoti sarežģīta. Bet tas, ko es gribētu gan teikt attiecībā uz šo novērotāju status, kas, protams, ir ļoti svarīgi, ir tas, ka terorisms un noziedzība kā jautājumi ir tik ārkārtīgi svarīgi visā Eiropas kontinentā. Un visi šie aspekti ietekmē iedzīvotāju dzīves vienalga, kur viņi dzīvo, vai viņi ir Eiropas Savienībā vai nē. Un tāpēc ir, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi izstrādāt tādas tehnikas, kā sab demokrātiska sabiedrība var apmainīties ar informāciju e, policijai un drošībai svarīgu informāciju, vienlaiks īstenojot demokrātisku kontroli par to, jo tieši tādā veidā mēs varam aizsargāt gan sabiedrību, gan arī aizsargāt sabiedrības brīvību. Un mums ir jā, jāgūst šis pareizais līdzsvars, un tāpēc es vēlētos teikt, ka šīs procedūras nekad nav iecirstas akmenī. Mana pieredze manā garajā parlamenta darba laikā un risinot jautājumus, kas saistīti bija, piemēram, ar Ziemeļīrijas jautājumu, pagātnē, ir tāds, ka mēs nevaram nonākt pie gala lēmumu par procedūru attiecībā uz drošības jautājumu risināšanu. Tas vienmēr ir darbs, kas turpinās, arī tāpēc, ka teroristu un noziedznieku tīkli arī cenšas e, aizteikties mums par solīti priekšā. To svarīgi atcerēties, bet mana pieredze, kā jau teicu, liecina, ka Eiropas Savienība ir bijusi ļoti veiksmīga veidojot novatoriskus risinājumus, kompleksām problēmām, un tāpēc domāju, ka tāds būs arī šoreiz. Un ar nepacietību gaidu iespēju par to pārliecināties arī turpmāk. Paldies, Solikungs, tālāk. Diez de Silva no Portugāles parlamenta lūdzu. Tā ir deputāte no Portugāles parlamenta. Portugāls delegācijai Eiropols, protams, šķiet visai nozīmīga struktūra. Esam pavirzījušies daudz uz priekšu, sadarbi, īstenojot sadarbību. Un par šos pamatos mums, protams, šī, ir šeit pamata principi. Te ir runāts par virkni mums svarīgiem jautājumiem, kas parādījās arī, nu, lūk, un ir atsevišķi jautājumi, kas šai šodien iesniegtajā dokumentā ir um, atrisināti, bet ir vēl šie Bulgārijā skatāmie jautājumi. Tomēr ir man vēl kas sakāms. Tas, kas par Dāniju tik teikts, tas ir šeit jāpatur, kas uh, attiecas uz Vācijas nostāju. es domāju, šeit vēl ir jāveic parlamentārais darbs. Apakšgrupas, jā. Nu, protams, ka tām būs jāpastāv, bet mums būs vēl jāspriež par to, kā tās tiks izveidotas un kā tās darbosies. Par to runāsim Bulgārijā. Un tāpēc mums šobrīd svarīgākais ir atrisināt jautājumu par lēmumiem, kas tiek pieņemti vienprātīgi. lai arī mums varbūt nav politiska rakstura problēma šajā sastībā, tīri juridiski problēmas varētu rasties, un tāpēc mums jautājums ir tāds, kā varam apiet šo jautājumu, kā varam tikt tam pāri, vai te būs kaut kāds noteikums, kas tad paredzēs ka lūk ir divu, trešo, divu trešdaļu vairākums nepieciešams un tā tālāk. Un tam ir jābūt juridiski spēcīgam nosacījumam. Jo, ja noteikums būs tāds, nu, neskaidrs, mēs nonāksim pie grūtībām nākotnē. Un tad kā mums šo problēmu atrisināt? Ņemot vērā, tai, nu, ka varbūt tāda gadījuma, kad mēs nebūsim vienprātīgi. Paldies, Desilvas kundzei! Hammerger kungs no Zviedrijas parlamenta lūdzu. Tak, uh, Liels paldies! Paldies par paveikto darbu, cenšoties rast kompromisu. Protams, ka mums var būt atšķirīgi viedokļi par to visu, bet ir ārkārtīgi svarīgi nonākt pie procedurāliem noteikumiem. Īsi runājot, mēs domājam, ka šī sākotnējā doma par sekretariātu, ko izteica Vācijas parlaments, ir kaut kas tāds, kas mums liktos labāks um, salīdzinājumā ar šo kompromisu. Mēs nedomāju, ka būtu, um, nu, bez, būtu atbildīgi tagad noraisīt šo priekšlikumu, bet šis vienprātības princips, nu, kad tad tam būs punkts, ir pro, reglamentāri skaidri pateikts, kad šī procedūra noslēdzas. Atsevišķas delegācijas cenšas uh, nu, izvirzīt tādus priekšlikumus, kas nav pārdomāti. Mums ļoti atbildīgi vajadzētu šai kontekstā ieturēties, bet es domāju, ka mums šo, vienprat, nu, šo piekrišanas procedūru būtu jānoskaidro. Sorensen kungs no Dānijas parlamenta tālāk lūdzu. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Liels paldies priekšādātāji. Paldies visiem delegātiem par ļoti labajām debatēm. Ir īpaši paldies tiem deputātiem, kas atbalstīja Dānijas priekšlikumu kas attiecas uz Vācijas eh, priekšlikumu attiecībos piekrišanu, mēs piekrīstam šādam rezultātam. Domājam, ka tas ir labs sarunu rezultāts šīs sanāksmes diskusiju laikā. Bet, protams, ka vēlos vēlreiz atkārtot komentēt Dānijas jautājumu. Mums ir jāsaprot, ka šobrīd nav iespējams panākt vienošanos par Dānijas priekšlikumu. Bet mēs ceram, ka labs risinājums varēs tikt rasts nākamo reizi tiekoties Bulgārijā. Pa to laiku mēs ceram jūs pievērsīsiet uzmanību Lisabonas līguma 12. pantam C apakšpunktam un dokumentam, ko sagatavojas juridiskais dienests un ko saņēmām vakar. Juridiskais dienests tajā secina, ka ne līgums, nedz arī Eiropola regula ietver ierobežojumus Nacionālo parlamentu rīcībai dalībvalstīs un kas neļautu tam līdzdarboties Eiropolu pārbaudas, eh, darbības pārbaudas procesā. Tam mēs piekrītam. Un, ja skatāmies uz Lisabonas līgumu 12. pantu, tad tur skaidri un gaiši pateikts, ka nacionālajie parlamenti no dalību valstīm ir, tiem ir jādod savus ieguldījumus Eiropas Savienības labā darbībā, tiem jālīdzdarbojas kopējos ietvaros um, brīvības, drošības un tiesiskuma telpas um, kontekstā, nodarbojoties to starp ar Eiropolu uzraudzību. Un tas arī ir šis, um, ši, šī pati būtība un mūsu šīs dienas sanāksmes uh, mērķis. Tāpēc mūsu secinājums ir tāds. Dānijas parlaments saskaņā ar līgumu un saskaņā ar Eiropolu regulu jau ir saņēmis tiesības pilntiesīgi līdzdarboties šajā grupā. Nu, un, protams, mēs ceram, ka tiks panākta arī vien, vienprātība, respektīvi piekrišana nākamajā sanāksmē. Paldies! Thank you very much. Liels paldies. Konvei kungs no īrijas parlamenta lūdzu. There. Um, uh, we are quite, uh, Liels paldies priekšādātāji. Ārkārtīgi priecājamies par paveikto darbu sekretariāts tiešām ir nu, smagi strādājis, lai mēs varētu nonākt pie šīs e, nostājas. Cerams, panāksim kompromisu arī par atlikušiem netrisinātiem jautājumiem gan šeit, gan Bulgārijā. Un tomēr bija viena lieta šais grozījumos, par kur gribēju lūgt precizējumu no jums priekšsēdētāji. Un tas ir saistīts ar pārskatīšanu procedurālo noteikumu pārskatīšanu. Mēs vēlētos, lai šī pārskatīšana notiktu reiz divos gados. Tas, eh, nu, gribētu, lai šeit parādās vārds every, tātad every two years, nevis tikai pēc diviem gadiem, bet katrus divus gadus, ik pa diviem gadiem. Tādā veidā šī procedurāla noteikuma varētu tikt attīstīti tālāk un, eh, attiecīgi, varētu tikt pārskatīti. Tātad mēs vēlamies šādā veidā šo grozījumu papildīt, skaidru un gaišu pasakot, ka ik pa diviem gadiem jānotiek pārskatīšanai. Paldies! Liels paldies! Paldies, kolēģi, ka izsakāties īsi un lakoniski, un līdz ar to mēs varēsim ar to visu tik galā tālāk. Apalkungs no Polijas parlamenta. Dziękuję bardzo. E, tutaj jest e, kilka ważnych kwestii. To jest e, kwestia oczywiście. Paldies priekšādātāji pāris svarīgu lietu. Pirmām kārtām šis uh, apstiprināšanas jautājums par vairākumu. Mēs vienojamies par divām, trim daļām, nu tad, nu, kāpēc nedomājam par kādu cita vairākumu, tad ir cita tipa vairākumu, un tad vēl viena lieta - balsu skaitīšana, aprēķina. Katrs parlamenta pārstāvs saņems vienu balsi, uh, Nu, tad atsevišķās valstīšu valstu pārstāvi saņems divas balsts, tāpēc, ka viņiem ir divas palātas parlamentā. Mums jāpārliecinās, ka šāda veida divu palātu sistēmas atbilstīgi atspoguļojas šajā gadījumā procedurālajos noteikumos. Un jānovērš jebkāda veida neskaidrības, kas te varētu rasties. Vēl viena lieta. Šīs pārbaudas mērķis, protams, ir uzdot jautājumu. Es arī nedomāju, ka mums vajadzētu gaidīt sešus mēnešus uz atbildi. Un tad jau jebkura sanāksme varēs izvērsties par vienkārši garu runātāju sarakstu, kas pārstāvēs Eiropols, un kur tā atbildēs uz jautājumiem, kas uzdoti sešu mēnešu laikā. Tāds jau nav sanāksmes organizēšanas mērķis. Tāpēc es gribētu piekrist tiem, kas teica, ka rakstiska atbilde ir tas labākais risinājums. Tālāk par komitejām runājot. Nu šeit vēl vajadzīgs tālākas debatas nākamajā sanāksmē. Mums jāpārliecinās, ka saprotam, kā šīs komitejas tiks uh, veidotas un, pār, un vai tās vispār būtu jāveido. Paldies tālāk Paskas kungs no Slovākijas parlamenta. Liels paldies, paldies, ka devāt man vārdu priekšādātāju, godātie kolēģi. Eiropas Savienība balstās uz vienošanos starp dalību valstīm. Mūsu vadītāju vienošanos padomē, parlamenta pārstāvju vienošanos, kosaka vienošanos un tā tālāk. Visi šo vienošanos teksti vienmēr ir balstīti uz, eh, uz šo konsensa principu, un tāpēc mēs kā valsts uzskatām, lasot šo materiālu, lasot jauno priekšlikumu, par procedurāliem noteikumiem, ka šāda veida princips tiks saglabāts, tātad šis konsensa princips. Un tāpēc es uzskatu, ka ja šobrīd sakām, ka par pamatu izmantosim šo konsensu un ne, specifiski nenorādām, kādos gadījumos e, šāds princips piemērots netiks, nu tas nav pieļaujami. Es domāju, ka mums vajadzētu uzstāt uz šiem pamatsadarbības principiem starp dalību valstīm un, ja mums ir nepieciešams rast kaut kādu citu modus operandi sanāksmēm, tad mēs e, attiecīgā sanāksmes secinājumos to varam norādīt. Bet pārējā, visā pārējā laikā tiek izmantots konsensa princips. Mūsu delegācijai šobrīd nav pilnvaru novērsties no Bratislavā pieņemtajiem dokumentiem. Mēs varam ieņemt tikai nostāju. Un tāpēc es ierosinu vārdu princips 4.1a punktā izņemt. Un ja mēs vēlamies paplašināt vienošanās um, veidus uz cita veida um, vienošanos, nu, dažādiem vairākumiem tā tālāk, es ierosinu to visu apspriest Bulgārijā un tad attiecīgi iekļaut jaunajā reglamenta um, versijā. Tad mūsu delegācija to varētu atbalstīt. Paldies, tālāk Rimikungs no Itāl Itālijas parlamenta. Grazie, prezident. Paldies eh, priekšsādātāji, paldies eh, par veikto darbu un jāsaka, ka eh, ņēmu vērā, ko parlamentu pārstāvi teica vakar. Esmu arī par šiem diviem jautājumiem, kas palika neatrisināti, ka tie tiek pārcelt uz nākošo sanāksmi, bet eh, par eh, rakstiskajiem jautājumiem, ņemot vērā to, ka pastāv tāds vispārējs konsensus, ka vajadzētu ieviest šāda veida eh, procesu. Nu, es nesaskatu, kāpēc jau tagad to nevarētu jau tagad pilnīgi skaidri iekļaut uh, mūsu apstiprināmajā dokumentā. Un ir uh, viens uh, punkts, uz kuru arī vēl nesam skaidri saņēmuši atbildi, un tas ir par sekretariātu funkcionēšanu. Eiropolam varētu būt ar vien, viņam būtu jābūt ar vien svarīgākai lomai. Nu, tur mēs piekrītam pilnīgi visi, gan vakar, gan šodien. Uh, bet tas var būt tikai tad, ja Eiropols eh, pārēc nepieciešamos resursus eh, Eiropols struktūrai, bet arī kontrols struktūrās, kas eh, rūpējas par Eiropolu un tā lomas attīstību. Un tāpēc gru, uzraudzības grupas sekretariātam arī vajadzētu veikt šo kontrolas funkciju. Un šis priekšlikums, ko es tagad gribu nolasīt, tur ir rakstīts, ka uh, sekretariāts eh, palīdz līdz priekšsēdētājiem. Varbūt vajadzētu rakstīt, kā sekretariāts eh, atbēja, eh, palīdz parlamentāras uzraudzības grupai. Varbūt, ka tā vajadzētu rakstīt, lai dotu šim sekretariātam funkciju attiecībā uz visu parlamentāras uzraudzības grupu, jo tas, kā tas šobrīd ir uzrakstīts, tad nu, no tā to nevar izsacināt. Paldies! Thank you, Mr. Krimi. Uh, Mrs. Paldies, tālāk Florijas kundze no Rumānijas parlamenta. Thank you, Chair. Priekšādātā, paldies. Ilor noastre de ieri se regăsesc în text. Deci... Paldies par uh, jūsu priekšlikumiem. Mēs priecājamies, ka vakardienas teiktais um, tagad ir iekļauts tekstā. Mēs principā piekrītam šim tekstam, taču ņemot vērā juridiskos aspektus un administrāt administratīvās lietas mums vēl ir daži ieteikumi. Ja mēs vēlamies eh, definēt kādu vienumu, tad mums ir jāsaprot, par ko tad īsti šeit ir runa. Šeit es atcaucos uz 3.1a punktu, kur ir definēta trojka, bet netiek eh, skaidri pateikts, kādas kompetences būs šai trojkai. Tāpēc es eh, domāju, ka mums vajadzētu par to parunāt, mums vajadzētu vienoties, kādas tad īsti būs trojkas pilnvaras. 3.1 punktam varētu būt eh, nosaukums - sēžu vadīšana un pēc tam 3.1 prezidentūra. Pēc eh, trojkas definēšanas 3.1a punktā mums vajadzētu atsaukties uz a, eh, trojkas pilnvarām un funkcijām. Otrs punkts attiecībā uz sekretariātu. Uzskatu, ka mums vajadzētu aizstāt in close corporation ar un Es uzskatu, ka tas ļautu mums uh, izmantot uh, šos uh, sekretariātus arī ārkārtas sanāksmēs, un tad varbūt sekretariāts nevarētu tik labi funkcionēt. Par apakšgrupām tad mēs varbūt varētu apspriesties Bulgārijā. Um. Paldies! Šusterkungs no Vācijas Bundestāga lūdzu. Ja viņš ir gatavs, lūdzu, Šusterkungs. kungs. Ich versuche es. Jā, mēģināšu. Paldies, eh, priekšsādātāji. Es eh, vēlētos eh, pateikties priekšsādātājiem un arī diesta mērs kungām par pretimnākšanu. Ja runa par trojku, sekretariātu un jautājumu uzdošanu, par apakšrupām tātad mēs vēl diskutēsim, bet par iepriekšējiem jautājumiem man būtu divi komentāri. Uh, Mm, trojka ir pieminēta, tas ir ļoti labi, taču e, šeit nav runāts par e, konkrētiem uzdevumiem. Un tāpēc tas izskatās kā tāds e, skaits buklets ar automašīnu. Tā nav īsta automašīna, kas varētu braukt. Tieši tāpēc mēs varētu teikt, ka trojka ir atbildīga par darba kārtības izstrādi, par uh, darbību un par uh, secinām izdarīšanu. Un uh, tas uh, tiek darīts balstoties uz uh, um, locekļu priekšlikumiem. Trojkai ir vajadzīgi uzdevumi, tātad uh, darba kārtības noteikšana, politisko mērķu noteikšana un secinājumu izdarīšana. Attiecībā uz sekretariātu mūsu priekšlikums ir ļoti vienkāršs 3.1b punktā saskaņā ar jauno kompromisu priekšlikumu tiek noteikts, ka sekretariātu veido Eiropas eh, parlaments un a, eh, m, prezidējošās valsts parlaments. Ņemot eh, vērā 51. pantu Eiropola regulā, mums vajadzētu noteikt, ka sekretariātu veido parlaments un trojkas valstis. Tas nozīmē, ka 3.1b punktā mēs izmainām pirmo teikumu uh, un grozījums ir tikai vienā vārdā. Pašlaik tiek teikts, ka sekretariātu atbalsta. Tātad sekretētu veido Eiropas parlaments un uh, prezidējošās valsts parlaments, bet šeit mēs neteiktu nevis sadarbībā ar, bet uh, vienkārši teiktu un. Uh, un abu pārējo valstu parlamentī. Tātad eh, Eiropas parlaments un Trojkas valstu parlamenti. Manuprāt, tas būtu tikai loģiski. Par jautājumu uzdošanu man arī būtu uh, kompromiss. Priekšsēdētājs sagatavotais kompromiss ir ļoti labs. Mēs redzam, ka prioritārie jautājumi tiek mm, atbildēti arī starp sanāksmēm, bet eh, man būtu lūgums nolemt Kas tad īsti ir šie prioritārie jautājumi, uz kuriem ir jāsniedz atbildes rakstveidā? Mēs eh, varētu vienkārši teikt, ka pēc eh, jautājumu uzdevēja lūguma eh, šis, šī atbilde ir jāsniedz rakstveidā. Varētu gadīties tā, ka trojka pasaka, nē, atbilde var sniegt uh, mutiski. Nu, varbūt varētu būt tā, ka uh, jautājumu uzdevējs var izteikt lūgumu, lai atbildi būtu rakstveidā, un tad trojka pieņem lēmumu. Paldies! Atanāsija kungs no Grieķijas parlamenta tālāk. Paldies priekšādātāji! Nu, nav jau tā, ka tas tagad notiek pirmo reizi dzīve mums ir parādījusi, kā dažādos gadījumos jāvirzās uz priekšu. Mēs varam vienoties tikai par to, par ko varam vienoties. Un ja mēs nevaram par kaut kādu punktu vienoties, nu kāda valsts nav apmierināta, tad tādā gadījumā šie jautājumi paliek atvērti diskusijām. Tā lai mēs varētu nonākt pie kompromisa, pie laba kompromisa turklāt. Mums nav vajadzīgs tāds kompromiss, kas, nespē, kas nespēja darboties tādai vajadzētu būt šai procedūru, šim procedūru zelta vidusceļam, kas eh, attiec uz Eiropolu. Nu, vai vismaz daudz ar to saistīti jautājumi joprojām ir nenoskaidrot ļoti augstā līmenī. Nu, kaut vai prezidents Makrons pavisam nesen lūdz izveidot Eiropas izlūkdienestu. un šī iemesla pēc Attiecīgi arī Parīzē un Berlīnē tika izstrādātas zināmas nostājas, sakot, ka Eiropols nevarēs darboties atbilstīgi, ja pirms tam netiks izveidots šāds izlūkdienas, Eiropas izlūkdienas. Tad, tad ir virkne jautājumu, kas vēl nav atrisināti pašā augstākajā līmenī. Nu tad kāpēc mums nevajadz, ne, kāpēc mēs nevarētu turpināt diskutēt par tiem punktiem, par ko mēs neesam vienojušies? Nu vienalga, vai tas būtu Bulgārijā vai kaut kur citur. Uh, Paldies par Skupopulis no Grieķijas parlamenta. Paldies priekšādātāji. Pēc mana kolēģi nu pat teiktā, arī es vēl gribētu ko nebūtu piemetināt. Ieguldīti lieli spēki šī kompromisa izstrādāšanā, un tāpēc būtu skumji, ja viss šis darbs un par to taču vienošanās tika panākt, ja šis darbs neatspoguļotos tekstā. Jautājumi, par kuriem vienošanās nav panākta, diskusijas var turpinās, turpināties. Tā, lai mēs varētu nonākt pie vienošanās Bulgārijā. Nu, satiecieties, lūk, īpaši uz šīm apakšgrupām, Dānijas jautājumu, bet kas attiec uz visu pārējo. Domāju, ka šiem dokumenta tekstam jābūt pietiekam elastīgam. Nu, piemēram, mutiski vai rakstiski jautājumi. Vai tālāki precizējumi par to, kā panākam vienošanos, tā gadījumā, kad runājam par procedurāliem jautājumiem. Protams, ka mums jāmeklē vienprātība, bet, ja šāda veida konsenss nav iespējams, vienprātība nav iespējama, tad tādā gadījumā mums ir um, jāspēj vienoties par kaut kādu citu uh, vairākumu, nu, piemēram, divu trešdaļu vairākums, lai lēmums tiktu pieņemts. Lielas paldies! Beidzot, pali... un tagad vēl divi deputāti no Eiropas parlamenta. Vispirms Elisan kungs. Ja, dank u voorzitter. Allereerst compliment aan het secretaris. Priekšādātāji, paldies. Pirmām kārtām paldies sekretariātam par paveikto darbu. Tas nav bijis viegli rast kompromisu starp visiem šiem dažādajiem viedokļiem, un tad to visu vēl uzlikt arī uz papīra. Vēl kompromisa pati būtība, protams, ir tāda, ka ir jāpieturas pie galvenajiem pamatpunktiem, Un viss ieguldījums, ko es tagad dzirdēju no kolēģiem, nu tas viss, protams, ir ļoti liederīgs un tā tālāk, bet mums ir jāspēj vienoties par pamatpunktiem. Un tad tālāk mēs varam uh, diskutēt par kaut kāda veida sīkākām niansēm, nu, piemēram, Bulgārijā. To varam darīt, piemēram, īstenošanas nolīgumu vai ar praktiskām vadlīnijām. Mums nevajadzētu sevi ierobežot pašiem. Uh, Bet, ja mēs šobrīd runāsim par pilnīgi visām sīkākajām detaļām, tad pie vienošanās nenonāksim. Es tātad domāju, mums vajadzētu vienoties par pamatelementiem, un tad pēc tam detaļas apspriest vēlāk. Dānija, piemēram, arī ir lielisks partners daudzpusēji, divpusēji, bet es domāju, ka mums diezgan strikti tomēr jāizturās šajā jautājumā. Es arī Bulgārija par šo jautājumu vēlos izteikties. Man šobrīd rodas iespējas, ka pastāv vienošanās par to, ka Dānija varētu līdzdarboties kā novērotājs. Nu, tas pagaidām no manas puses vispalies un visbeidzot Dievs Demēra. Muchas gracias, señor presidente. Lielas paldies priekšādātāji. Paldies abiem priekšādātājiem, protams. Man ir vairāki komentāri. Ļoti atzinīgi vērtēju arī tos komentārus, ko dzirdēju no kolēģiem. Tie ļoti labi parāda, cik visiem e, šī tēma ir svarīga un cik ieinteresēti viņi tajā visā ir un cik ļoti vēlas šo pasākumu virzīt uz priekšu. Tīra lojalitātes vārdā man jāsaka, ka mana sajūta ir šāda. Mans viedoklis ir sasaistīts ar faktu, ka mēs šeit veidojam jaunu struktūru un tas, protams, nes līdz zināmas grūtības. Jauna struktūra, mm, nu, lūk, būs šī kopējā parlamenta pārbaudas grupa. Nu, mans ierosinājums ir šāds. lai varētu vispār sākt gūt progresu, eh, nu, varam noteikt pārskatīšanas laiku pēc diviem gadiem, kad varēsim attiecīgi tad arī koriģēt kaut kādus elementus. Jo kaut vai, ja skatāmies šeit uz darbības vārdiem, nu tad lūk, sākt, darīt, izvērtēt, koriģēt. Un es domāju, tas arī būtu tas efektīvākais veids, kā rīkoties. Man šis dokuments liek visai, liek, šķiet visai atbilstīgs to, kas sagatavojuši priekšādātāji, tātad Igaunijas prezidentūras priekšādātājs un parlamenta priekšādātājs. Šeit lielā mērā atbildība uh, par nu, daudzām lietām tiek atstāta arī uz Bulgārijas sanāksmi. Tur risināsim jautājumu par Dāniju, par apakšgrupām, jeb darba grupām. Nu, varbūt, ka šodien šeit varam runāt par jautājumu attiecībā uz mutiskiem vai rakstiskiem jautājumiem, tātad šo lietu. Manuprāt, ir visai skaidrs, nu vismaz man tā šķiet, ka Vācijas delegācija ir taisnība kad tā saka, ka tie būtiskākie parlamentu pārbaudāmie punkti e, un pārbaudas mērķis ir uzdot jautājumus un saņemt uz šiem jautājumiem atbildes, vienalga vai atbildes būtu rakstiskas vai mutiskas. Priekšādātājs Morājas savukārt pieminēja kaut ko, par ko arī gribētu runāt. Eiropas komisija saņem, ja nu, mēdza saņemt tūkstošiem rakstisku jautājumu no, visā, no, vis, no deputātiem Eiropas parlamentā. Un tai bija jāizveido šī procesa pārbaudas struktūra. Lai pārliecinātos, ka komisijas dienesti nav pārslogoti ar atbildēm uz šiem jautājumiem. Tie ir tādi specializēti dienesti. Un Es domāju, ka mēs varētu piekrist Vācijas priekšlikumam šajā gadījumā, lai tiktu sniegtas rakstiskas atbildes, bet tāpat laikā jānoliek kaut kāds arī ierobežojums, lai nebūtu pārslogojumu, nu nezinu, kaut kāds mēnešu skaits, mē, jautājums skaits mēnesī. Un tā tālāk. Es domāju, par to varbūt vajadzētu abiem līdzpriekšsēdētājiem padomāt, kā tieši to detalizēti izpaust. Par Dāniju runājot tagad. Pie šī jautājuma strādājam strauji, vēl pirms pavisam neilga brīža, nu, kā jūs sekretārs jūs varēs arī informēt. Es runāju ar juridiskā dienestu šeit parlamentā, Eiropas parlamentā. Mēs vienojāmies ka šis nedokuments, jeb šis vienkārši darba dokuments, kļūs par tādu atbilstīgu darba dokumentu tas būs rakstisks ziņojums, ko juridiskais dienests, Eiropas parlamenta juridiskais dienests tad iesniegs, un to Sofijā varēsim apspriest. Par apakšgrupām runājot. Esmu bijis abās šādas pārbaudas plaisas busēs. Esmu gan bijis tas, kas veids pārbaudi, gan tas, uz kuru šī pārbauda tiek attiecināt. Līdz ar to man ir zināma pieredze eh, dažādās procedūrās. Nu, jāsaka, neviens, nevien no parlamentārajām pār, palātām, ko pazīstu, nu vienalga, vai tie kaut kādi eh, slepenāka tāda vai citādāk, es neesmu nekur redzējis, ka tur ir kaut kāda veida tāda, tādas darba grupas. Uh, Tas tāpēc, ka šādai darba grupai nebūtu līdzīga mm, atbilstīga uzdevuma. Un, ja es esmu godīgs pret jums, tad es esmu gatavs piekrist Vācijas priekšlikumam par apakšgrupām, tikmēr, kamēr uh, tiek izstrādāts, šīs darba grupas tiek izveidotas atbilstīgi, tā lai tās atbilstīgi varētu arī strādāt. Tad mums būtu te jāparedz, kādas šīs grupas būs, kādi uzdevumi tām būs jāveic, kā tās darbosies. un tā kā tas ir priekšlikums no Vācijas, nu varbūt tad viņi paši varētu arī par to padomāt un nākt klajā ar priekšlikumu, un tad to mēs varētu sīkāk apspriest Sofijā. Tālāk, tie svarīgākie jautājumi, kas šeit vēl tika minēts, vienpratības jeb konsensa princips. Nu, tas ir ārkārtīgi svarīgi ļoti liederīgi, jo tas mūs vieno, tas virza uz priekšu šo procesu jo saskaņā ar 81. pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību ir nepieciešams tāds kvalitatīvs lēmums attiecībā uz parlamenta darbību, līd, līdztiesīgs lēmums, bet tāpat laikā, nu, 100 pret 16, nu, tur ir tāda nevienlīdzība savukārt. Tātad šeit ir vajadzīga tomēr vienprātība, jeb konsens, konsens. Bet, protams, um, cienu arī to, kas bija sākām Slovākijas delegācijai kas atcaucās uz Bratislavas dele, deklarāciju. Viņš teica, lūk, ja mēs atbrīvosimies no, šī, no šiem vārdiem in principle, ja principā, nu varbūt tas ir tas īstākais ceļš uz priekšu. Nu varbūt, nu un atkal principā, ja in principle. Šis princips ir kaut kas tāds, kas nevis aizver durvis, bet atver durvis dažādām pārmaiņām un tāpēc man liktos saprātīgi, ja mēs šos vārdus svītrotu, tātad vārdus in principle, jeb principā. Nu, te piekrīt, piekrītīšu tam, ko teica līdz, teiks līdz priekšādātāja sekretariāts. Tā vai izveida tiek paredzēta šeit kompromisa grozījumos, manuprāt, tas viss ir nosakts. Par trojku runājot, es domāju, tur viss ir skaidrs. Skaidrs, ka trojkas loma un tāpat arī parlamenta loma, kas strādā kopā ar trojku, ir skaidra un gaiša šeit izklāstīta. Nu, te varbūt atsaucoties ne tik daudz uz um, savu viedumu, drīzāk gan uz pieredzi, es jums varu teikt to, ko, ja vēlamies, lai tas notiktu efektīvi, tad abiem līdzpriekšsēdētājiem ir jābūt ar plašām pilnvarām. Nu, protams, ka tas pamatotos tad uz konsultāciju ar šo grupu, bet ir jāizveido tad iepriekšējais konsultāciju process ar šo pārbaudas grupu, uh, lai var izstrādāt attiecīgo darba kārtību, uh, jautājumiem, kas uh, sanāksmē būtu jāskata visai grupai un tam līdzīgi. Es zinu, ka es esmu mm, nu, nedaudz izplūdis tagad savos skaidrojumos, bet es domāju, ka pašais dokuments mums būtu jāapstiprina tā, kā to liek priekšā līdz priekšēdētāji un tad attiecīgi šie jautājumi par apakšgrupām un Dāniju jāatstāja uz sanāksmi Sofijā. Es domāju, ka tas parādītu to, ka esam pietiekami elastīgi un parādītu arī to, ka spējam panākt vienošanos. Well, fact... Mēs paldies, Tiesa Mirskungām. Īsnībā viss jūsu teiktais ir ļoti noderīgs. Man ir daži priešlikumi, un es domāju, ka arī citiem gan jau tādi būs, un cerams, ka mēs varēsim tos akceptēt. Bulgāru kolēģis Mecenokungs gribēja viņam dot vārdu vēlāk, šķiet, ka viņam ir ļoti daudz darba, bet varbūt jūs varētu tagad īsi izteikties. Vai jūs vēlaties runāt tagad vai vēlāk? Jā, jūs varbūt sapratāt, cik jums ir daudz darāmā. Jā, man ir pāris vārdu par procedūru. Izteikšos pavisam īsi. Uh, Piekrītu tam, ko teica Dievs Neveris kungs savas uzstāšanās beigās. Uzskatu, ka ir ļoti labi atbalstīt šo dokumentu, un šie trīs strīdīgie jautājumi, manuprāt, varētu tikt apspriesti Sofijā, Bulgārijā. Paldies! Jā, paldies! Tiešām prieks, ka devu jums vārdu runāt tagad. Kolēģi, kāda tad ir situācija? Mēs, kā līdzpriekšādātāji, nu, varbūt jums ir arī kas eh, sakāms. Es gribēju nāk klajā ar priekšlikumu, bet varbūt Raivo arī grib ko pateikt. Liels paldies, Morais kungs! Kā jau es tikko norādīju, es eh, vēlējos paust eh, cerību, ka mēs varēsim vienoties par šo tekstu vienprātīgi. Tas mums eh, ļautu pieņemt mūsu darba reglamentu, bet šķiet, ka vēl ar vienu ir ļoti daudz neatrisināto punktu. No nu, attiecībā uz uh, Vakardienu, protams, mēs eh, varam priecāties par progresu. Esam eh, ņēmuši vērā eh, parlamentāriešu delegāciju teikto un domāju, ka šeit ir runa par ietvaru dokumentu, kas nosaka mūsu darba principus un funkcijas. Ja mēs vēlamies eh, visu padarīt ļoti precīzu un konkrēti runāt par katru punktu, tad eh, mēs diez vai varēsim pieņemt šo reglamentu. Nevarēsim to izdarīt nec Sofijā, nec arī vēlāk Briselē. Būs ļoti grūti panākt vienprātību. Domāju, ka mums vajadzētu uzskatīt šo dokumentu par pamatu, uh, kas eh, nosaka mūsu darba pamatprincipus, un pēc tam mēs eh, varēsim vienoties par tādiem konkrētākiem punktiem. Varētu teikt, ka tas ir tāds kā likums, kas nosaka mūsu darba principus. Un eh, tajā ir ņemtas vērā dažādas sabiedrības un morālas normas. Uzskatu, ka mums vajadzētu izvēlēties šādu pieju. Runājot par vienprātību, kopā ar sekretariātu mēs esam apspriedušies par dažādiem punktiem, un mums vajadzētu šeit vienoties Un, eh, ja runa par lēmumu pieņemšanu uz vienprātības pamatiem, tad šeit ir līdzība ar kosaka darbu. Proti, kosaka ietveros mēs eh, parasti pieņemam lēmumus uz vienprātības pamatiem, bet eh, dažos gadījumos pietiek arī ar kvalificēto vairākumu. Tātad formulējums paliek tāds pats. Arī šeit ir runa par uh, ietvaru. Mēs uh, nevēlamies iedziļināties detaļās. Mums būs uh, grūti panākt vienprātību, mūs ir pārāk daudz. Par trojku un par sekretariātu. Mēs atbalstām trojkas izmantošanu. Šeit ir uh, runa par uh, kompetenci nodošanu nākamajai prezidentūrai, tas ir ļoti svarīgi. Ja es pareizi sapratu, tad eh, vācu kolēģis un arī citi uzskata, ka trojka ir eh, pastāvīga institūcija. Tā darbojas laikā starp eh, grupas sanāksmēm. Šeit ir runa par sešu mēnešu periodu, kur nacionālajiem parlamentiem ir aktīvi jāpiedalās. Varbūt, ja runa par mazām valstīm, tad šis sloks ir diezgan liels, un šīm valstīm resursi arī nav tik lieli. Sekretariātām ir jānosūta arī personāls, darbinieki. Es neatbalstu šo viedokli, kas e, tika pausts. Domāju, ka šādā veidā sekretariāts varēs itin labi darboties. Attiecībā uz atbilžu sniegšanu mēs visu laiku runājam par to, ka Eiropolam ir jābūt e, efektīvam, un, protams, ka mums ir jānodrošina, lai Eiropola darbs Mm, būtu vienkāršāks. Mēs nevaram to sarežģīt ar šo milzīgo jautājumu skaitu, ko Eiropolam tagad varēs visi uzdot. Protams, ka ir jāievēro zināmas procedūras, lai sniegtu atbildes uz šiem jautājumiem. Protams, kontroli pārēdz jautājumu uzdošanu un arī atbilžu saņemšanu. Taču mums ir jāpareiz, lai šis process būtu vienkāršs. Galu galā Eiropolam ir jā, jācīnās pret organizēto noziedzību. Tāpēc nebūtu normāli, ka Eiropolam vajadzētu katru dienu atbildēt uz mūsu jautājumiem. Uzskatu, ka uh, vajag noteikt kaut kādu pagaidu ietveru. Protams, ka būtiskus jautājumus var uzdot, bet, at, ja ir iespējams pagaidīt līdz nākamajai sanāksmei, es eh, domāju, ka tad eh, to arī varētu šādā veidā noformulēt. kodukorda raamdokumendina, ärme püüa iga üksikut detaili selles kodukorras ära reguleerida. Attiecībā uz vienprātību vēlējos norādīt, ka šeit ir runa par pamatdokumentu, un tajā mēs nevaram detalizēt apspriest pilnīgi visus punktus. Būs grūti panākt vienprātību. Lielas paldies, Raivo! Un uh, nebūs nekāda pārsteiguma, es teikšu, ka es pilnībā jums piekrītu. Kolēģi, liels paldies par uh, jūsu ieguldījumu! Liels paldies arī mūsu kolēģim Diezde Meres kungām. Liels paldies, ka viņš izklāstīja Eiropas parlamenta viedokli. Bet eh, mums ir būtiski uzklausīt visus, mums ir jāņem vērā visu viedoklis. Tomēr arī piekrītu tam, ko minēja līdzpriekšsādātājs. Šis ir tāds pamatdokuments, un ja mēs visu atstāsim līdz Bulgārijas sanāksmē, tad eh, Mēs radīsim ārkārtīgi daudz darba bulgāru kolēģiem, un iespējams mēs nebūsim atrisinājuši pašu būtiskāko. Šķiet, ka esam vienojušies par visu svarīgāko. Par apakšgrupām un Dāniju mēs varētu vienoties nākamreiz. Tāpat arī mēs varēsim atrisināt citas sīkākas lietas. Mans priekšlikums tagad būtu uh, Protams, līdzpriekšēdētājs var mani papildināt, bet varbūt mēs varētu īsi atrisināt debatēs uzdotos jautājumus. Es nevēlos, lai tie paliktu bez atbildes. Darīšu to pavisam ātri. Un tad man būtu priekšlikums. Te ir runa par uh, rakstveidu atbildēm, un tur es arī runāšu par Dievs Demēras teikto. Mm, apspriedīsimies, kā to procesuāli varētu atrisināt. Un Protams, mums ir arī jāskatās, vai mēs varam pieņemt šo pamatdokumentu, vai arī tas ir jāatstāj līdz nākamajai sanāksmei. Nerunāšu par pilnīgi visiem punktiem. Mēs eh, nevēlamies vairs atgriezties pie tiem jautājumiem, kur mēs uh, esam jau vienojušies. Kipras kolēģis runāja par sanāksmi laiku. Protams, ka mēs ņemsim vērā daudzgadu programmu. Šī sanāksme bija izņēmums. Mēs eh, sākām strādāt ar jauno regulu tikai maijā, un eh, konsultācijas notika vēlāk. Protams, ka sanāksmēm ir eh, jāņem vērā Eiropola procedūra un laika grafiks. Tā būtu mana atbilde Kipras kolēģim. Par trojku. Tas viss ir ļoti svarīgi, taču gan Eh, Diezas de Mēra, gan arī līdzpriekšādātājs jau izteicās par trojku. Portugāls kolēģim teikšu, ka uh, vienprātība ir vienīgais likums un visas pārējās metodas mums um, vajadzētu kaut kur precizēt. Dāņu kolēģis izteicās vēlreiz, bet es uh, gribētu vēlreiz norādīt, ka šeit nav runa par juridisku atzinumu, tas ir vienkārši nepapīrs, non-paper. Iespējams, vēlāk mums būs šis uh, juridiskais atzinums, bet pašlaik šis dokuments ir eh, bez oficiāla spēka. Tiklīdz eh, šis juridiskais atzinums būs mūsu rīcībā, mēs to darīsim jums zināmu. Jebkurā gadījumā mēs eh, pieņemsim lēmumu par Dāniju nākamajā sanāksmē. Īru kolēģim teikšu, ka pēc diviem gadiem mēs varam vienoties par šādas pārskata veikšanu. Šo lēmumu mēs varam pieņemt pēc diviem gadiem poļu kolēģim par eh, balsošanas eh, noteikumiem. Arī to mēs varam atrasināt eh, pēc diviem gadiem. Mums, protams, šis tātājums būs jāatrasina, bet tas nav jādara uzreiz. Liels paldies itāļu kolēģim. Viņa teiktais bija ļoti noderīgs. Vācu delegācija un Ernstas kundze no Eiropas parlamentā runāja par tiesībām uzdot jautājumus rakstveidā, un tika izteikts priekšlikums, ka šodien mēs varam izdarīt mūtisku grozījumu, kas vēlāk varētu tikt iekļauts rakstveidā. Ja tas nebūs akceptējami, tad nākamajā sanāksmē Bulgārijā mēs iesniegsim rakstveida grozījumu, bet varbūt mēs varam vienoties jau šodien. Tad tas noteikti būtu daudz vērtīgāk visiem. Lūk mans eh, grozījums. 4.1a tiesības uzdot jautājumus. Pašlaik tiek teikts, ka uh, grupas dalībnieki var uzdot mutiskus jautājumus Eiropolam un saņemt mutiskas atbildes sanāksmēs. Un šeit mēs um, uh, liekam klāt vārdus, ka var saņemt iepriekš atbildi rakstveidā. Vismaz angļu valodā tiek norādīts, ka um, uh, grupa pieprasa atbildes rakstveidā. Uh, Diez de mērā es un arī pārējie uzdeva jautājumu par procedūru. Mums vajadzētu vienoties par procedūru. Eiropols ir aģentūra, un te rodas jautājumi par kapacitāti, par valdi, un par to, kad var uzdot jautājumus, kādā veidā to darīt un tā tālāk, bet mm, tas ir vadības jautājums un attiecas uz procedūru. Bet eh, princips Eh, būtu skaidrs, eh, rakstveida atbildes ir pieļaujamas, un tas ir pats galvenais. Ja mēs varam akceptēt to šodien, tad eh, par to tikai priecāsimies, ja nē, tad iesniegsim šo jautājumu rakstveidā. Savukārt Dānijas un apakšgrupu jautājumu skatīsim Sofijā. Nevēlos iedzināties pārējos punktos. Domāju, ka tie visi atbalstīja mūsu virzību uz priekšu, kā jau līdzpriekšētētājs norādīja, šis eh, pamatreglaments būtu jāpieņem. Tika runāts arī par vienprātību pašas, eh, pašā sanāksmes sākumā. Liels paldies kolēģim, kolēģiem, kas eh, pauda savu atzinību šim tekstam. Kolēģi, Lai ietaupītu laiku, mums jau ir bijušas divas garas sanāksmi dienas. Nezinu, kā jūs, bet eh, es jūtos mazliet, mazliet noguris. Šķiet, ka jums eh, patīk visa šī procedūra. Es eh, ar to redzu. Parlamentāriešiem bieži vien iepatīkas gari debatēt, bet tad varbūt ir jāpieliek pauze. Šķiet, ka visiem iemirdzējās acis, kad mēs sākām runāt par reglamentu. Manuprāt, tas nav pats eh, jautrākais šajā sanāksmē, bet, eh, lai nu kā, mums eh, tagad ir pienācis pats svarīgākais punkts. Vai mēs vēlamies atstāt daudz darba Bulgāriem, vai arī mēs varam vienoties principā? Vai mēs varam vienoties par to, kas tiek teikts? Vispirms noskaidrosim šo mutisko un uh, rakstveida jautājumu. Tātad 4.1a jauns punkts par uh, Vācijas priekšlikumu. Ernstas kundzes vairs nav klāt, bet es skatos tātad uz Vācijas delegāciju. Vai mēs vēlamies akceptēt šo mutisko grozījumu un iekļaut to rakstveidā, vai arī jūs vēlties, lai mēs to sagatavojam atbilstoši rakstveidā un iesniedzam to Bulgārijai. Vācu delegācija, lūdzu, Šusterkungs. Wir würden, sorry, wir würden uns gerne schrift. Mēs labprāt iesniegtu grozījumu rakstveidā. So you would like to take it to the meeting in Bulgaria? Jā, Alan. Jūs vēlaties to atstāt līdz Bulgārijas sanāksmē. Jā, ne tikai šo punktu. Jūs ļoti labi vadījāt sanāksmi, bet mums ir vēl daudz neatrisinātu jautājumu, un nezinu, kā mēs to varēsim izdarīt atlikušajās 14 minūtēs. Līdz ar to es domāju, ka mums nekas cits neatliek, kā atstāt šo darbu mūsu bulgāru draugiem. Es, diemžēl, neredzu iespēju, kā mēs varētu ar vienprātību pieņemt eh, visus šos punktus. I really liked the first part of what you said. I really didn't like. Man patika pirmā daļa tam, ko jūs teicāt, otrā nevisai. Nu, izliksimies, kā mēs dzirdējām tikai pirmo daļu. Tātad 4.1a eh, punktu mēs eh, nododam Bulgārijam, skatīsim to sanāksmē Bulgārijā. Tātad apakšgrupas Dānija un rakstveida jautājumi tiek skatīti Bulgārijā. Mutisks jautājums varbūt nebūtu pats uh, labākais, ko mēs varētu atrisināt šeit uh, ar vienprātību, bet tagad otrā daļa. Un tas nebūtu nav vienkārši. Es uh, baidos, ka šeit mēs saskaramies ar problēmām. Šis otrs punkts. Līdzpriekšsēdētājs man piekrita, proti mums ir vajadzīga pamat vienošanās par visiem pārējiem punktiem. Un mans ieteikums būtu, ja nav iebildumu, mēs varbūt varētu to pieņemt. Nebūtu labi, ja mēs to visu atliktu līdz Bulgārijas sanāksmēji. Mans priekšlikums būtu par šiem neatrisinātajiem jautājumiem. Un, cik tā es saprotu, ja tie nemaz nav tik neatrisināti, kā varētu šķist, paši galvenie punkti ir tātad Dānija, apakšgrupas un rakstveida jautājumi. Šos punktus mēs varētu skatīt Bulgārijā. Mans priekšlikums ir, vai mēs tagad piekrītam pārējam tekstam. Vēlreiz nolasīšu tātad tieši astoņi punkti izņemot Dāniju, apakšgrupas un jaunais 41a punkts. Vai jūs gribat runāt par procedūru? Divi grib runāt par procedūru. Vai jūs zinat, ko tas nozīmē runāt par procedūru? Vai jūs gribat runāt par procedūru? Lūdzu, bet pavisam īsi. Go ahead, please, yeah. Jā, herzīgi, dank, Herr Vorsitz. Lielas paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi. Es biju sagatavojies runāt. Es izteicos par reglamentu, un jūs uzskatījāt, ka es piesakos runāt par ko citu. Es vēlējos norādīt, ka Es biju ļoti priecīgs, ka šajās divās dienās mēs ļoti intensīvi un labi diskutējām savā starpā. Domāju, ka ir ļoti būtiski sadarboties arī ar Eiropas parlamenta deputātiem, paust uh, dalību valstu parlamentu viedokli, priecājos par sekretariātu labot darbu un uh, priekšsēdētāju paveikto. Tas bija pats svarīgākais tajā, ko es vēlējos teikt. Visas šīs diskusijas ir bijušas ļoti mētiecīgas, mēs vēlamies virzīt uz priekšu mūsu kopējās intereses, un mūsu kopējās interesēs ir pieņemt ambiciozo reglamentu, kas būs labs pamats tālākajai kontrolas grupas darbam. Bet tas, ko tikko teica priekšādātājs un līdzpriekšādātājs, bija mēģinājums šos eh, punktus, eh, kur vienošanās ir panākta, eh, tagad pieņemt. Es īsti nezinu, ka mēs varam šādus punktus pieņemt, balstoties uz mutisku izklāstu. Vismaz Vācijas delegācija nav gatava to darīt. Uh, Mums būtu vajadzīgs visu to uzlikt eh, uz papīra, lai mēs varētu skaidri saprast, kam tad īsti mēs piekrītam. Varbūt mēs varētu līdz ar to uzticēties mūsu bulgāru draugiem un pieņemt reglamentu galīgā veidā Bulgārijā. Okay, thank you very much. Um, did... Liels paldies! Vai kolēģis uh, um, nākamajā rindā arī vēlējās ko teikt? Es diemžēl nevaru saskatīt jūsu vārdu. Pavisam īsi. Δεδομένου πως μένουν ανοιχτά θέματα για Tā kā ir daudz vēl ir viena neatrisināta jautājuma, kas būs jāskata Bulgārijā, tādi svarīgi punkti, piemēram, Dānija un apakšgrupas, mēs uzskatām, ka otro punktu, kas arī attiecas uz Dāniju, proti te ir runa par locekļiem un novērotājiem, arī varētu atstāt atklātu. Bet ne visu punktu. Tātad tas attiecās uz šo piezīmi un uz eh, Dāniju. Tātad situācija ir šāda. Man, mans priekšlikums vēl ir viens spēkā, bet eh, šķiet, ka uh, Nu, es negribēju dot eh, vārdu vairs nevienam, bet tā kā pieteicies ir runāt eh, Busutila kungs, kas eh, ir bijušais Eiropas parlamenta deputāts no Maltas, tad pavisam īsi. Liels paldies, priekšēdētāji! Man šķita, ka jums ir vajadzīga palīdzība, tāpēc es gribēju izteikties, lai aicinātu visus kolēģus atbalstīt jūsu saprātīgo aicinājumu vienoties vismaz par uh, reglamenta noteikumiem kā par pamattekstu, kas atvieglotu mūsu darbu nākamreiz. Un atstāt neatrisinātu, neatri, neatrisinātus tikai pašas strīdīgākus jautājumus. Savādāk būtu patiešām žēl, kā mēs esam iztērējuši tik daudz laika un nebūtu vienojušies ne par ko. Šķiet, ka šajā telpā ir jūtama diezgan plaša vienprātība par to, ka mēs varētu vienoties. Es eh, gribēju izteikties, lai jūs atbalstītu. Es vēlējos arī paust eh, komplimentus abiem līdzpriekšādātājiem par mm, labi paveikto darbu. Vēlreiz gribēju norādīt kolēģiem, ka jo ilgāk mēs strīdēsimies par reglamentu, jo mazāk laika mums atliks mūsu reālajam darbām, proti Eiropola darba kontrolē. Sure might... Es īsti nezinu, vai tas uh, man palīdzēja. Šķiet, tas varbūt dažas pat sadusmoja, bet jebkurā gadījumā liels paldies, Busutila kungs, par eh, jūsu pozitīvajiem un konstruktīvajiem vārdiem. Kolēģi, šķiet, ka šeit ir ļoti svarīga līdzpriekšādātāja pieeja. Mums tā tad ir teksta lielākā daļa, par kuru mēs varam vienoties. Man ir pavisam vienkāršs priekšlikums. Vai nu mēs vienojamies par šo tekstu, un eh, vācu kolēģim es varu norādīt, ka mums ir ļoti šaura teksta daļa, kur mēs neesam vienojušies, tāda 4.1a punkts apakšgrupas un Dānija, kas būtu jāskata Bulgārijā. Un mums ir arī konkrēti kompromisi, kur mēs esam vienojušies. Man ir tāds vienkāršs priekšlikums. Mēs taču negribam pateikt, ka šīs dienas ir bijušas eh, vēl iztērētas. Es vēlreiz atkārtošu šos kompromisus, mēs varētu par tiem vienoties un tad uh, varētu gaidīt līdz Sofijai. Vai arī mēs varētu visu atstāt līdz Sofijai, tas būtu otrs variants. Domāju, ka vairākie kolēģi jau tam piekrita. Ja mēs visu atstāsim līdz Sofijai, tad uh, pastāv diezgan lielas aizdomas, ka Mēs līdz ar to pieņemsim, ka nekad nebūs nekādu sarežģītu jautājumu un nekad nevajadzēs pieņemt kompromisus. Šķiet, ka mēs itin labi esam pieņēmuši šos kompromisus. Zinu, ka cilvēki grib izteikties, bet varbūt mēs varētu mazliet ievērot disciplīnu. Šķiet, visi ir izteikušies, sanāksme ir gandrīz beigusies. Es eh, gribētu kolēģus aicināt eh, to lieki nepagarināt. Tātad ir divi varianti. Pirmais un otrais variants. Un mums ir jāpanāk vienprātība šajā jautājumā. Tātad pirmais variants. Vai mēs varam vienoties par šo teksta daļu, izņemot 4.1a punktu, kas tiktu nodots Bulgārijai. Uh, tāpat arī apakšgrupas un Dānija. Vai mēs varam vienoties par visu pārējo, vai kāds iebilst pret to, vai kādam ir iebildumi? Vācu delegācija iebilst, un Kīpra iebilst. Tātad mēs nevaram vienoties. Labi, tātad mēs pieņemam otro variantu. Viss tiek skatīts Sofijā. Vai jūs vēlaties iebilst un izskaidrot savu iebildumu? Jūs vēlaties izskaidrot savu iebildumu? Labi. Lūdzu, dariet to. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, vēlējos vienkārši izteikt priekšlikumu. Es, es uh, saprotu jūsu teikto, ka mēs varam vienoties par teksta pamatu, tāpēc ka um, mēs varam vienoties par šo kompromisu ja mēs varētu vienoties arī par, par neatrisinātajiem jautājumiem, tad eh, man tas neradītu nekādas problēmas. Manuprāt, eh, šie ir svarīgi punkti, bet tie nav uh, tādi dramatiski neatrisinām jautājumi. Tie ir runa par trojkas funkciju definēšanu un arī par uh, sekretariātu, kā tas savā starpā darbojas apakšgrupas un arī jautājumu uzdošana. Ja visi šie punkti plus Dānija tiek uzskatīti par atklātiem, tad pārējiem tekstam mēs varam piekrist. Hey, uh, colleague, sorry, um... Kolēģi, mazliet pacietības. Ja mums ir redusies situācija, kur mēs liekam klāt neatrisinātos punktus, tā skaitā arī trojku, tad es domāju, ka mums um, rodas arvien lielākas grūtības. Es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie mana priekšlikuma vai nu pirmais variants, vai arī šis otrais, kuru mēs visi atstājam Bulgārijai. Es eh, domāju, ka mēs eh, šo situāciju tikai padaram vēl sarežģītāku. Es eh, nedomāju, ka mēs varam šeit visu atrisināt. Tagad šķiet esam vienojušies par B variantu. Tātad mums viss būs jāskata tālāk Sofijā. Un tagad es gribētu uzdot jautājumu Bulgārijas kolēģim. Varbūt jūs varētu pavisam īsi pastāstīt, uh, kā jūs eh, gatavojat tikšanos Sofijā? Šī ir um, pa, sēdz pat pēdējā daļa. Lūdzu, mazliet vēl pacietības. Tātad, es eh, vēlējos aicināt izvēlēties A variantu. Protams, kā jau jūs norādījāt, priekšsēdētāji mums ir vajadzīga vienprātība, tas nozīmē, ka Sofijā mums būs ļoti daudz darba. Uh, Katram uh, mums uh, vajadzētu saprast, ar ko mēs saskarsimies Sofijā un uh, kādu lēmumu mums būs jāpieņem. Tāpēc es gribētu teikt priekšēdētājiem, ka mums ir jāiestājas par A variantu. Ja jūs akceptēsiet manu priekšlikumu, tad uh, viss būs ļoti labi. Tas būtu arī viss, un vēlāks arī gribētu izteikties par tikšanos Sofijā. Jā. Jo jūs uh, uzstājoties uh, paudāt vēlreiz aicinājumu, bet, uh, lai cik man tas patiktu, šķiet, ka citu dzirdīgu ausu nav. Vēlreiz norādīšu, ka mēs nekad nevarēsim radīt perfektu situāciju. Uh, šādas kontrolas grupas izveidi, kur piedalās gan Eiropas parlaments, gan dalībvalstu parlamenti, ir ļoti milzīgs uzdevums, un mēs esam panākuši ļoti labu progresu. Tie no jums, kas pārzīnā šāda veida procesu, šķiet, ka Dievs Demeres kungs ir cilvēks, kuram ir šāda pieredze, tad viņi noteikti jums norādīs, ka būtu svarīgi vienoties par mm, tām teksta daļām, par kurām ir panākts kompromiss, bet e, šāds vienošanās nav. Tāpēc mums ir jāizvēlas B variants. Diezda Mēris kungs par procedūru lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Es vēlējos tikai izteikt vienu komentāru. Mums vajadzētu mēģināt saglabāt kompromisu. Un Mans priekšlikums visai grupai būtu pieņemt eh, A variantu. Es domāju, ka mūsu debatas ir bijušas ļoti efektīvas. Es vēlējos arī norādīt, ka Vācijas delegācijai savas pašas vajadzētu paust eh, sanāksmē Sofijā. Protams, ka šie jautājumi ir apspriežami, taču, manuprāt, mums ir vienprātīgi jāpieņem šis A variants tādā veidā, kā jūs to izklāstījāt. Un Vācijas delegācija savukārt varēs runāt par uh, savām problēmām Sofijā. Bet šķiet, ka Vācijas delegācija vēlēsies Sofijā runāt arī par trojku. Raivo, lūdzu. Kolēģi, mēs esam šeit iekļāvuši punktu, par kuru bija panākta vienprātība, tātad priekšādātā konferencē. Principā mēs runājam par vienprātību kā par lēmumu pieņemšanas pamatu. Domāju, ka mūsu debates ir sasnieguši šo punktu. Principā ir šī vienprātība. Es gribētu aicināt mūsu vācu un uh, kipriešu draugus. Ja attiecībā uz pārējo teksta daļu jums nav iebildumu, varbūt jūs varētu novērtēt šo laiku un enerģiju, kas ir ieguldīts kompromisa sagatavošanā. Varbūt mēs varētu šodien pieņemt tekstu, balstoties uz to, ka mēs turpināsim darbu pie šī dokumenta. Tas ir dzīves dokuments, tas ir pamat dokuments. Pastāv iespēja to grozīt. Mums vajadzētu būt spējīgiem turpināt strādāt, un uh, to mēs varētu darīt balstoties uz šo pamat dokumentu, kas būtu mūsu iekšējās kārtības noteikumi. Lūdzu, Kipras delegācija. Paldies, priekšsādātāji. Tā kā Dānijas jautājums joprojām ir neatrisināts. Mēs gribam arī, lai otrais pants paliktu atvērts par locekļiem, locekļiem ar balsošanas tiesībām un novērotājiem. Par visu pārējo tur esam viensprātis. Piekrītam šim tekstam. aga meil oleme ju selle osas ka kokku. labi. Tā tad ir, jā, vienošanās. Dānija ir ļoti svarīgs mūsu diskusija punkts, kas tiks pārnāts nākot šajā sanāksmē. Mēs runāsim par šiem novērotājiem vēl. Okay, so, so basic... Tā tad Kiprai, tad tā kā viss ir pieņemami, jā? Ja? Kamēr vien ir skaidrs, ka mēs arī uzstājam uz uh, otro pantu un uh, par šīm prerogatīvām novērotājiem. Un, uh, uh, tātad tam ir jābūt rakstītam melns uz balta. Jā, labi, jā, saprotu. Tagad Vācija. Tātad viss atkarīgs no Vācijas šobrīd. Ich weiß nicht, ob alles an Deutschland hängt. Hey. Es īsti nezinu, kāpēc viss te ir atkarīgs no Vācijas. Es vēlreiz gribētu izteikt priekšlikumu. Mums vajadzētu izvēlēties A variantu, un tad es atkārtošu Diezda Meras teikto. Ja mēs varam vienoties, ka Sofijā šie pēdējie četri punkti, par kuriem mēs runājam jau no vakardienas, vēlreiz tiks iekļauti darba kārtībā. Un ja Sofijā tiks panākts vairākums, tad mēs varēsim balstīties uz šo grozīto tekstu. Tātad šie četri punkti. Mēs vēlamies, lai trojkas uzdevumi tikta definēti. Tas nav nekas dramatisks. Otrs, otrais būtu sekretariāts, trešais apakšgrupas, kas uh, tāpat netika atrisināts, un pēdējais uh, tiesības uzdot jautājumus. Par Dāniju. Mums vajadzētu Sofijā visu to pieņemt uh, saistošā veidā. Ja jūs tam piekrītat, tad pārējiem mēs varam piekrist. Yeah, I mean, the problem, the pro uh, Problēma, tas, ko jūs darat, jūs tagad uh, atkal atverat punktus, lietas, tagad atkal Slovākija, Polija, pārējie tagad grib runāt, eh, tagad visi atkal grib visu atkal taisīt vaļā. Jūs, principā, atraisat atkal veselu uh, diskusiju klāstu, nu nezinu. Vai mēs varam vienoties? par to, par ko jau mēs bijām viensprātis, un atstāt tās lietas, kas ir atvērtas eh, Bulgārijai, tāpat par trojku, arī to mēs varam pārunāt. Mēs varam par to runāt Bulgārijā, nav, nav problēma. Yeah, and we have the problem. sorry, colleagues, we're just Atvainojos līdz priekšsēdētāji runā tagad par Vācijas priekšlikumu burtiski vēl mirklīt dodiet mums laiku. Hello, colleagues. Um. Kolēģi, man ir jaunumi. Mēs nu pat diskutējām jautājums un mums ir neatrisināti punkti. Vismaz divām delegācijām, kas nav atrisināmi. Un eh, papildus Vācijas kolēģi piebilstajiem punktiem mums nāksies uh, tomēr izvēlēties opciju B. Eh, mēs noteiksim jaunu laika termiņu grozījumiem un tad nāksies diskutēt par visu šo pakotni Sofijā. Žēl, ka nevarējām panākt vienošanos tagad. Nedomāju, ka laiks ir izšķiests. Es domāju, ka tās jomas, par ko esam vienojušies, tās eh, paliek. Un eh, turpināsim strādāt uz šī pamata. Un Eh, mēs izsludināsim jaunu grozījumu iesniegšanas termiņu, gaidīsim jūs priekšlikumus un eh, gribu jautāt Bulgārijas kolēģiem. Lūdzu, nedaudz klusuma sanāksmes beigās. gribētu lūgt eh, Bulgārijas kolēģiem teikt dažus vārdus. Paldies, Marais kungs. Paldies par milzīgo darbu, ko esat ieguldījuši Eh, šī dokumenta izstrādē. Bija doma šo dokumentu apstiprināt šodien. Šīs divas dienas mums ir devušas iespēju strādāt, lai arī faktiski panāktu vienošanos par eh, šiem jautājumiem un paturot prātā visus, eh, visu to darbu, ko mēs veiksim Sofijā, tad mēs arī sasniegsim to, ko, nu, gandrīz jau sasniedzām šodien. Mums būtu bijis nepieciešams vairāk laika, lai Būtu labi, ja būtu vairāk laika jums tad apskatīt Sofiju, tad, kad jūs tur būsiet, bet eh, šķiet, ka tas varbūt nebūs iespējams, vairāk strādāsim, mazāk būs uh, izklaides ārpus darba. Šī uh, mūsu grupas sanāksme notiks uh, martā datumos. Mēs nosūtīsim jums visiem uh, ielūgumu un cerams, ka jūs visi varēsiet ierasties Sofijā. Uh, Un mums tagad nākas noslēgt savu darbu. Paldies eh, līdzpriekšsēdētājiem, kolēģiem no Igaunijas par visu jūsu darbu. Kolēģi, eh, Morājas kungs saka, grib pateikties da, dalībvalstu eh, kolēģiem par darbu šo divu dienu laikā. Paldies jūsu darbiniekiem, sekretariātiem. Tātad paldies visiem par smago darbu. Nekas nav izšķiests vai zaudēts. Ar cerībām raugamies uz nākamo uzraudzības grupas sēdi un cerams, ka tad tiks pieņems lēmumu. Paldies! On behalf of my co-chair. Un arī mana līdzpriekšsēdētāja vārdā, protams, visi sirsnīgākie vārdi. Paldies!